I think we can start. Mr. Kuhn. Schönen guten Morgen. Wir kommen heute. Labrīt. Šī ir mūsu otrdienas sēde un sākumā ir paredzēts balsojums, bet īsi pirms tam es jūs uh, informēšu par koordinatoru lēmumiem vakar vakarā. Jūs esat iepazinušies arī ar koordinatoru sēdes protokolu, ja līdz pulksten 12.30 nebūs nekāda iebilduma, tad uh, tie tiks pieņemti. Tālāk, uh, Baltās grāmatas pieņemšana transporta jomā, tagad pārbaudīsim, vai ETP grupā nav kāda lieka. Tas vots ir eröffnet.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 Nu, nav jau tā, ka sākumā es pasaku, viss ir kārtībā, un pēc tam kāds liekas uzrodas, liekas balsotājs. Yeah, without a card it's not possible. Okay. Okay, wir fangen an un sonst musst du dann die Hand. Tātad, nu, ja kaut kas neiet ar tehniku, tad jāceļ roku. Pirmais grozījuma bloks, vairāki kompromisi. Then you make it so. Ja. Äh, da sind einige Kompromisse angenommen und Sie sehen dann nachher. Ja mēs pieņemam äh, pirmo kompromisu, ja pie tā ir zvaigznīte, tad mums par to ir jābalso. Bet ja pie kompromisa nav zvaigznītes, tad uh, šis kompromiss tiek pieņemts, ja tiek pieņemts visu grozījumu bloks. Sākam balsot. Pirmais bloks, kas pār? Pret, atturas, pieņemts. 77. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromiss par,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 Das Wort ist geschlossen. Tagad viss kārtībā, beidzam balsot. 17 zu 3. 17 par 23 pret, grozījums noraidīts. 106. 106. grozījums par pret atturas noraidīts. 117. ar mutisku grozījumu. Vai kādam ir iebildumi pret mutisko grozījumu? Ne? Kurš par? Pret? Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Das Wort ist geschlossen. Beidzam balsot. 19 zu 23 abgelehnt. Grozījums norādi, noraidīts 19 pār 23 pret. Dann kommen wir, kommt 119, Amendment 119, kas par, pret, atturas noraidīts. Protams, protams, labi pārbaudīsim, sākam balsot. Par 119. Atkal ir viens par daudz no ETP grupas.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 Kompromiss 3. Trešais kompromiss par pret atturas pieņēmts. 131. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Sākam balsot elektroniski. Wurde es geschlossen? Beidzam balsot. 20 pār 22 pret noraidīts. 140. Par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 165. grozījums, kurš ir par pret atturas noraidīts. 166. par pret pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 191. kas ir par pret atturas noraidīts. 192. par pret atturas pieņemts. 193 par pret atturas noraidīts. 194 par, pret, atturas noraidīts. Sestais kompromiss par to jau nobalsojām. 206, kas par, pret, atturas pieņemts. 208 par, pret, atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 208. Votis geschlossen. <clears throat> Beidzam balsot. 18 par 24 pret noraidīts. 209. grozījums par pret atturas. Sāksim balsot elektroniski. Jāpārbauda. Sākam balsot. Paul, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 21 par 22 pret. Nu, pat ja viens kolēģis vēl bija par, kam nebal, nedarbojas ierīts, tik un tā ir noraidīts. 212 par, pret, atturas, izskatās, ka pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 236. kas par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 251. kas par pret atturas pieņemts. 252. par pret atturas pieņemts. 64. kurš par pret atturas pieņemts. 263. par pret atturas pieņemts.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 pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 275. To. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromis par pret atturas pieņemts. 279. par pret atturas pieņemts. 280 par pret atturas noraidīts. 281. par pret atturas pieņemts. 282 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 296. par pret atturas noraidīts. 296 sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar ievērojumu balsu pārsvaru. 298. par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 298. Beidzam balsot. Noraidīts. 299 par pret atturas pieņemts. 300 par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 301 par, pret, atturas, pieņemts. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 304. par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 324. par pret atturas pieņemts. 319. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 319. Beidzam balsot. Grūzījums pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 330 par pret atturas noraidīts. 331 par pret. Pārbaudīsim. 331 sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. kompromiss par pret atturas pieņēmts. 348. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Labi, nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grūzījums noraidīts. 346 par pret atturas noraidīts. 21. kompromiss par pret atturas noraidīts. 360 par pret atturas pārbaudīsim. 360 sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot.

Sākam balsot elektroniski. Noraidīts. 365 par pret atturas pieņemts. 366 par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Nē, nobalsojam vēlreiz. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 369 par pret atturas noraidīts. 370 par. Nē, tie bija kopā. Tātad 371, kas par, pret, atturas, pieņemts. Labi, sākam balsot par 371 elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 384 par, pret, atturas pieņemts. 385 par, pret, atturas pieņemts. 387 par pret atturas pieņemts. 388 par pret pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 388. Beidzam balsot, grozījums noraidīts.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 418. par, pret, atturas, noraidīts. 419 par, pret, atturas. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 423 par, pret, atturas. Sākam balsot elektroniski. Šķiet, viss necēla roku. 423. Ja? Viena par daudz no SD grupas. Viss kārtībā? Nē. Joprojām viena par daudz no SD grupas. Beidzam balsot. Robert, kā tu balso? Pieņemts, tomēr 22 pār nevis 21. Ļoti jauki. Nu, balsojot, viņš nekad vēl tik ļoti nav uzjautrinājies. 428. Kas pār pret? Atturas noraidīts. 445. Kas pār pret? Atturas pieņemts. 452 par pret atturas pieņemts, 454 kas par pret atturas. Sākam balsot elektroniski par 454. Beidzam balsot, grozījums noraidīts. 14 kolēģi atturējās tikai tādēļ. 455, kas par, pret, atturas, noraidīts. 29. kompromis par, pret, atturas, noraidīts. Pieņemts, pieņemts, priekšādātais sev izlabo. Sākam balsot elektroniski. Man jau viss bija skaidrs, bet labi varam pārbaudīt. 29. kompromiss. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 par 15 pret. Pieņemts. 465, kas par? Pret. Atturas noraidīts. 457 par. Pret atturas pieņemts. Labi, balsojam elektroniski par 457. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 460 par. Pret atturas noraidīts. 470 par. Pret atturas noraidīts. 469, 467, 260 identiski grozījumi, kas par pret atturas pieņemti. 476 par pret atturas noraidīts. 490 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektronis. Sākam balsot, beidzam balsot. Robert, par, tātad 23 par, 21 pret. 493, kas par, pret, atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 493. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 494 par pret atturas. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Norādīts. 504 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Norādīts. 30. kompromiss par pret atturas pieņemts. Trīsdesmit otrais kompromiss. Trīsdesmit pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Trīsdesmit otrais, kas par, pret pret atturas pieņemts. 625 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 625. To. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums par pret atturas noraidīts. 12. par, pret, atturas pieņemts. 13 par, pret, atturas pieņemts. 23. grozījums par, pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Par 23. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 32. grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Labi, sākam balsot elektroniski par 32. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. kompromiss par pret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 atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 47. Beidzam balsot. Grūzījums pieņemts. 48. kas par pret atturas noraidīts. 56. par pret atturas pieņemts. Labi, varam pārbaudīt. Man gan liekas, ka viss bija skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 23, 23 par 20 pret 73, kas par pret, atturas noraidīts, 75 par, pret, atturas noraidīts, 76, kas par, pret, atturas pieņemts, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 76. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņems. Otrais grozījums un trešais par pret atturas pieņems. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Piektais, otrais un desmitais par pret atturas pieņemts. Sēstais par pret pret, atturas pieņemts, septītais par, pret, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par septīto grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Astotais par, pret, atturas pieņemts, devītais par, pret pret atturas pieņemts. Tagad jābalso par visu grozīto ziņojumu. Tas būs personālais balsojums. Sākam balsot. Tas votes offen. Sākam balsot. Beidzam balsot. 80, 38 pār, 3 pret, 5 atturējās. Vim Fante Kamps ir sniegs veids tev ar panākumiem. Wir kommen jetzt zur Abstimmung Tagad sāksim balsot par virzību uz Eiropas enerģētikas savienību. Referenti ir Hena Virkunen. Kompromiss viens. Par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturās pieņemts. Piektais par, pret pret atturās pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par, 18 pret pieņemts. Sastais par, pret, atturās, noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturās pieņemts. 12. pār pret atturās noraidīts. 13. pār pret atturās noraidīts. Kompromiss 3 par pret atturās pieņemts. 16. par pret atturās pieņemts. 18. par pret atturās pieņemts. 4. kompromiss par pret atturās pieņemts. 24. par pret atturās, nu pārbaudīsim, 24. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 25 pret norādīts. Piektais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. 36 par, pret, atturās pieņemts. 37 par, pret, atturās pieņemts. Kompromiss 6 par, pret atturās pieņemts. 44. par pret atturās pieņemts. 45. par pret atturās e, pārbaudīsim. 45. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār 24 pret noraidīts. 46 par pret atturās noraidīts. 47 par pret atturās pieņemts. Kompromiss 7 par pret atturās pieņemts. 51 par pret atturās pieņemts. 52 par pret pret atturās norādīts. 53. par pret atturās pieņemts. 54. par pret atturās pārbaudīsim 54. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār pieņemts. 56. par pret atturās noraidīts. Un visbeidzot galvbalsojums, eh, personāla balsojums. Nē, tas ir tikai atzinums, tad vienkāršais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. 40 pār 5 pret. Apsveicam referenti. Jetzt kommt die opinion on the... Tagad atzinums par Parīzes protokolu. Pirmais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Otrais par, pret, atturās, pārbaudīsim. Otrais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais par. Pret. Pārbaudīsim. Tas nebija skaidrs. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 36 par nu, daudz droši vien nepacēla rokas. Otrais kompromiss par pret atturās pieņemts. Piektais grozījums par pret atturās pārbaudīsim. Balsojam par piekto grozījumu. Beidzam balsot. 35 par. Tādā, tālāk kompromiss numur 3 pat par pret atturās pieņemts. 24. par pret atturās norādīts. Kompromiss 4 par pret atturās pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturās pieņemts. 31. grozījums par pret atturās norādīts. Kompromiss 6 par pret atturās pieņemt. 41. par pret atturās pārbaudīsim. Balsojam par 41. Beidzam balsot. 19 pār 22 pret noraidīts. 7. kompromiss par pret atturās pieņemts. 22. grozījums par pret atturās pieņemts. 44. ir atsaukts. 45. par pret atturās pieņemts. 46. par pret atturās pieņemts, 47. par, pret, atturās pieņemts. Tagad galīgais balsojums. Balsojam elektroniski. Tagad arī elektriski slēdzam, beidzam balsot, saka priekšstādātājs. Tātad 40 pār 3 pret Apsveicam referentu. Tagad neliels pārtraukums līdz ierodas uh, ministrs. Šorīt mēs balsojam jutraiti. I think we can start. Wir kommen zu unserem nächsten. Atsāksim darbu. Sirsnīgs veicu pie mums prezidentūras pārstāvi Fransuā Baušu, Luksemburgas eh, satiksmes ministru. Viņš tagad pastāstīs par turpmākajā pusgadā iecerēto prezidentūras laikā. Bauškungs jums vārds. Mesdames et messieurs les députés, Dāmas un kungi, godātie deputāti, priekšsēdētāji kungs, esmu ļoti gandarīts būt šeit, Eiropas parlamentā, vairāk iemeslu dēļ. Vispirms, eh, man kā padomas pārstāvim ir acīm redzam, ka mums ir ļoti cieši jāsadarbojas ar Eiropas parlamentu, ņemot vērā līdz uh, lēmumu pieņemšanas procedūru, bet arī es pats 24 gadus esmu bijis parlamentu loceklis pirms strādāju valdībā, līdz ar to es ļoti labi zinu parlamentāra, parlamenta Mm, darba detaļas, un es zinu arī to, ka ir jāciena parlaments un ir jāstrādā ļoti labā saskaņā ar parlamentu, jo tas nereti tiek aizmirst politikā, bet man tas ir ļoti svarīgi, un man ir liels gandarījums būt šeit kopā ar jums šodien, lai jūs iepazīstinātu ar mūsu prezidentūras prioritātēm. Tādu ievadvārdu Nu, veidā man ir jāsaka, ka es nevēlētos uh, teikt, ka uh, turpmāko piecu mēnešu laikā ir jākoncentrējas, jo, nu, augusts uh, Nu, varētu būt tāds lēnāks politisks mēnesis, tad nu, ir šie pieci mēneši, kur laikā ir jāstrādā, un es nevēlos teikt, ka es vēlos uh, koncentrēties uz 50 lietām, un prezidentūras noslēgumā es atgriezīšos parlamentā un teikšu, ka nu, 50 mm, lietas es centos izpildīt, un beig beigās nekas nesanāca, un es vēlētos strādāt pie ļoti svarīgām lietām, uh, un kuras eh, ir iespējams virzīt turpmāko mēnešu laikā. Un viens no pirmajiem punktiem ir eh, ceturtā dzelzceļa pakotne. Es vēlētos pateikties eh, Latvijas prezidentūrai un, protams, arī Eiropas parlamentam, kas ļoti labi strādāja līdz pat Latvijas prezidentūras noslēgumam, lai noslēgtu tehnisko pīlāru uh, Un Luksemburgas prezidentūrai tagad būs iespējams detalizēti pievērsties politiskajam pīlāram, proti pārvaldības jautājumiem un noteikumu ieviešanai. Es domāju, ka, lai atrastu konsensu, un esmu pārliecināts, ka tas ir iespējams turpmāko mēnešu laikā, varbūt vajadzētu nedaudz mainīt eh, darba veidu, jo līdz šim tā īsti netika uzdots jautājums, kāds ir mērķis, kas ir nosprausts dzelzceļa pakotnē, un man atbildi ir skaidra. Mērķis ir, lai būtu eh, vairāk dzelzceļa izmantojuma, labāka kvalitāte, labāks sniegums Eiropā dzelzceļa jomā, un manuprāt, tas ir mērķis, pie kura sasniegšanas ir jāstrādā turpmāko mēnešu laikā, paturot šo mērķi prātā un meklējot konsensu, kurā tiek ņemtas vērā specifiskās dalību valstu situācijas, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies atrast konsensu un ka politiskais pīlārs būs tāds, par kur būs iespējams vienoties vai no oktobrī, uh, tātad 8. oktobra padomē Luksemburgā vai arī vēlāk decembrī. Un dzelzceļa pakotne ir viens no centrālajiem failiem, pie eh, kuriem Luksemburgas prezidentūra vēlētos strādāt turpmāko mēnešu laikā. Otra lielā tēma, protams, ir aviācija. Es domāju, ka man jums eh, nav jāskaidro uh, kuri ir sarežģītie punkti aviācijas jomā. Jūs kā deputāti to zinat labāk kā es, un jūs zināt arī to, ka tas eh, nav tikai jautājums, kas attiecas uz eh, transporta nozars ministru tēmām, bet eh, tas skar plašāku tēmu loku un ir grūti virzīt uz priekšu šo tēmu. Bet uh, mēs esam patiesi pārliecināti, ka pie tā ir jāstrādā. Un īpaši pie viena punkta, un pie šī punkta parlaments līdz šim ir lieliski izcili strādājis, proti nu, par pasažieru tiesībām. Es domāju, ka ir jāraugās, kas ir paveikts, un ir jāstrādā arī neformāli pie visiem e, failiem, pie visiem aviācijas failiem, bet. E, protams, ņemot vērā arī šo politisko aspektu mūsu mm, prezidentūras laikā. Un trilogā mums arī ir jāstrādā mm, komandā, mēs strādājam izcili komandā ar Latvijas prezidentūru pie dzelzceļa pakotnes. Bet jāstrādā arī ar Nīderlandes kolēģiem, un mēs jau daudz esam diskutējuši ar uh, tieši Nīderlandes pārstāvjiem un eh, var apliecināt, ka viņi ir ļoti atsaucīgi un gatavi ieguldīt visu enerģiju mm, aviācijas eh, jomā, un viņi ir janvārī paredzējuši neformālo padomes sanāksmi aviācijas jomā, par ko esmu ārkārtīgi gandarīts. Trešais eh, lielais punkts, un tas arī saistās ar COP21 konferenci, ir vides temats un tas arī ir saistīts ar transportu, jo īpaši jārunā par šiem mm, rezultātiem, ļoti sarūktinošiem rezultātiem, jo transporta joma ir vienīgā, kurā CO2 emisijas nav samazinājušās, bet pieaugušas par 20%, ja mēs mm, rēķinām no 1990. gada. Un esmu pārliecināts, ka pēc mm, Parīzes konferences COP21 ļoti spēcīgs uh, signāls tiks sūtīts transporta nozarē, lai uh, ieguldītu pūliņus, un mēs pie tā arī strādājam. Vēl cits uh, ārkārtīgi svarīgs temats, pie kura mēs vēlamies strādāt, ir transporta baltā grāmata parlaments ar Vandeļa Kampa kungu, kas man sēž tieši pretī, jau ir paveicis izcilu darbu un man nu pat arī informēja, ka jūs nu pat pieņēmāt Baltās grāmatas vidus termiņa pārskatu ziņojumu un es vēlētos jūs sveikt, sveikt parlamentu par paveikto darbu un arī par šī ziņojuma pieņemšanu. Luksemburgas prezidentūra uzskata, ka ministru padomei nevajadzētu uh, Eh, izdot specifisku ziņojumu, bet pievērsties eh, dosie, šim dosieju eh, kādā no padomēm. Es vēlētos izmantot izdevīgu gadījumu 8. oktobra padomē, lai sāktu debates par Baltās grāmatas vidustermiņu pārskatu. Varbūt pēc šīm debatēm mm, mēs varēsim uh, Un tas tāds piedāvājums eh, no manas puses un Kampa kungs, eh, kā mēs varētu nākt klajā ar kopīgu deklarāciju. Bet, nu, eh, sīkāk tad redzēsim tālāk. Un tad ir arī jārunā par infrastruktūras iespēju samazināšanos. Junkera plāns tiks aizsākts un ir mm, spēcīgas prasības arī no parlamenta saistībā ar šo plānu. Tas ir dosie, pie kura mēs arī vēlētos strādāt. Uh, jo esmu pārliecināts, ka investīciju nozīme infrastruktūrās arī saistās ar ekonomisku redzējumu, ekonomisko dimensiju transporta nozarē, lai raudzītos, kā šo aspektu labāk iekļaut eh, visās šajās diskusijās. Un vēl viens punkts, kas ir ļoti svarīgs, un tas ir jauninājums. Mēs vēlētos organizēt 7. Eh, oktobrī Luksemburgā neformālu padomi tieši pirms 8. oktobra eh, parastās padomes, eh, padomi par urbāno mobilitāti un jo īpaši velo, kā, izmā, kā transporta veidu mūsu sabiedrībā. Un uh, Es priecājos, ka jūs arī esat iesniedzis grozījumu jūsu uh, baltājā grāmatā, un es par to ļoti priecājos, ja esmu pārliecināts par to, ka ir uh, aizmirsts uh, velotransporta aspekts, kas arī ir līdzvērtīgs transporta līdzeklis mūsu sabiedrībā, un tam ir liela loma urbānās mobilitātes kontekstā, zinot visas problēmas, kas saistās ar mobilitāti pilsētā, un es aicinu jūs visus pievienoties mums šajā 7. oktobra neformālajā padomē Luksemburgā. Mēs esam uzaicinājuši Jānu Gīlu, kurš ir ļoti zināms urbānists no Kopenhāgenes, un Maiklu Kolvinu, uh, Viņš ir viens no velotransporta veicinātājiem pilsētas mobilitātes kontekstā. Tātad ļoti izcili runātāji. Un viens punkts, kas man ir ļoti svarīgs un kurus varētu, vēlētos iekļaut diskusijās par balto grāmatu, ir ceļu satiksmes drošība. Arī nacionālā līmenī tas ir temats, kas man ir svarīgs un kam es piešķiru lielu nozīmi, un es ceru, ka mēs varēsim iekļaut ceļu satiksmes drošības dimensiju, arī sociālajā un vides eh, problemātikā visās šajās debatēs par balto grāmatu, un tas ir temats, kas man ir ļoti būtisks. Aspekts, kuru mēs arī vēlētos skatīt kādā no pārastajām padomēm decembra mēnesī, ir sociālie jautājumi mm, ceļu eh, satiksmes dimensijā. Un es eh, nevēlētos eh, tagad runāt par šo mm, tēmatu tīri no reglamentācijas eh, jomas, bet drīzāk par to, kā labāk piemērot noteikumus, kas jau pastāv. Un es domāju, par to būtu vērts runāt un būtu liederīgi par to runāt decembrī ministru padomē, mm, jo jāņem vērā, ka komisija strādā pie mm, ceļu pakotnes 2016. gadam. Tad par iekšzemes eh, jūras mm, ceļošanu. Latvijas prezidentūra ir ļoti labi strādājusi, mēs eh, ātri sākām starpinstitucionālās eh, pārunas, mm, pozīcijas ir ļoti tuvas un es domāju, ka būs iespējams ātri panākt vienošanos ar parlamentu. Uh, Par jūrniecības jomu runājot, jo īpaši tiek runāts par ostas pakalpojumiem un mūsu prezidentūra ir atkarīga no parlamenta kalendāra un mēs saprotam, ka pirmais lasījums parlamentā būs iespējams decembra vidū, tas būs mūsu mandāta pašā noslēgumā un mēs uh, iespēju robežās um, centīsimies iegūt dalību valstu nostājas par parlamenta piedāvātajiem grozījumiem decembrī. Runājot par turisma jautājumiem, tas arī ir jūsu komitejas kompetencē, un Klauzmes kundze, valsts sekretāri, arī uzstāsies jūsu komitejā, un viņi sīkāk varēs pastāstīt par šiem jautājumiem, kas mazākā mērā ir manā kompetencē. Kā redzat, ir vesels tematu loks, kuram vēlos pievērsties ar kolēģiem Eiropadomē, un es ceru, ka mums izdosies virzīties uz priekšu šajos tematos, un es sirsnīgi pateicos jums par jūsu uzmanību, un ar lielu interesi uzklausīšu jūsu ierosinājumus un jautājumus. Paldies! Jā, vielen dank, Herr Minister Bauš. Liels paldies ministra kungam. Tas bija uh, lielisks ievads, un tagad vārds vispirms koordinatoriem. Mums ir uh, jāpasteidz divi ar pus minūtes koordinatoriem un pusotra minūte pārējiem deputātiem. Vēlreiz sirsnīgs paldies par to, ka esat ieradies, un paldies par jūsu izklāstu. Un pirmais, Vins Vandikāns, lūdzu. Voorzitter, dank u zeer. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribēju sirsnīgi sveikt ministru kungu pie mums. In het Europees parlement. Um... Paldies par šo skaidro stāstu. Man viss tapa skaidrs. Es arī ļoti uzticos mazām valstīm, piemēram, Tas jau arī bija pietiekami labi redzams Latvijas prezidentūras laikā, kas savu darbiņu paveica godam, un es ceru, ka Luksemburga turpinās iet pa šo pašu iemīto taku arī citu iemeslu dēļ, jo pēc Luksemburgas nāks uh, Nīderlandes prezidentūra, un es ceru, ka daudzus šos cietos riekstus Luksemburgai būs pa spēkam pārkost, nu, lai Nīderlandes prezidentūrai nebūtu tik smagi jāstrādā. Es varu piekrist eh, ministra kungam, eh, ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību tieši ceturtajai dzelzceļa paketei un aviācijai. Ja mēs runājam par ceturto dzelzceļu pakotni un tās politisko pīlāru, tur joprojām ir eh, daudz grūtu, sarežģītu jautājumu. Es jau teicu Eiropas komisijai ka optimālais ir maksimālā ienaidnieks. Ministra kungs, jums ir jābūt ļoti pragmatiskam, jo mēs patiešām vēlamies šo lietu atrisināt jau šī gada laikā. Tas būtu ļoti svarīgi, un mums, protams, jādomā arī par tehnisko pīlāru šajā kontekstā. Tālāk, konferences Parīzē. Es zinu, ka jūs esat zaļo ministrs pēc savas izcēlesmes, bet sākumā e, naudu ir jānopelna, tikai pēc tam to var izdot. Eiropas tautas partija grib pievērst uzmanību tam, lai mēs varētu transporta jomā arī kaut ko nopelnīt, nevis tikai izdot naudu, lai garantētu ilgspēju. Tā ir visai e, sarežģīta līdzsvaru nodrošināšana, bet mēs tomēr vēlamies to panākt. Priekšsēdētāji tālāk 7. oktobris. Gribēju pavaicāt, vai jūs arī braucat ar riteni? Jā, jūs ļoti kaismīgi aizstāvējāt šo transportu veidu. Krāmer kungs arī vienmēr runā par velo braukšanu, bet eh, viņu vismaz esmu redzējis uz velosipēdu. Nezinu, vai eh, jūs ir eh, iespēja redzēt uz velosipēdu. Paldies! Paldies, tagad Ismāls Ertuks. Sehr geehrter Herr Minister, auch im Namen. Jā, cienījamais ministrs, arī eh, sociāldemokrāta vārdā es sveicu jūs ļoti sirsnīgi šeit mūsu transporta komitejā. Nu, es, protams, priecājos par to, ka eh, beidzot šeit ir iespēja tikties ar zaļo ministru. Par to es īpaši priecājos. Jūs eh, runājat par vairākiem svarīgiem jautājumiem. Ceturtā dzelzceļa pakotne, aviācija, un uh, velotransports. Es domāju, ka tās viss ir ļoti izšķi, izšķirīgas tēmas, un es uh, vēl jums veiksmi, un es varu iedomāties, ka jo īpaši ceturtās dzelzceļa pakotnes gadījumā uh, ir šis te karstais kartupēls, kas ir politiskais dosjē. Un es domāju, ka ar padomi par tehnisko uh, dosjē mēs varam vienoties diezgan labi, bet uh, attiecībā uz politisko dosie situācija daudz uh, eh, citāda. Mēs redzējām to arī pagātnē, jo, uh, protams, tiek izdabāts dalībvalstīm un viņu atšķirīgajām vēlmēm. Un es saprotu, ka tas būs diezgan grūti, bet, nu, protams, tas nav neiespējami. Vēl jums veiksmi tālāk, kas attiecas uz aviāciju un um, pasažieriem arī tas ir ārkārtīgi eh, svarīgs uzdevums ne tikai manas pārstāvētajai eh, frakcijai Eiropas parlamentā. Mēs vēlētos, lai eh, šī te aviācijas pakotne um, tiktu sagatavot šā gada laikā kopā ar komisiju, un te ir vairākas uh, sadaļas, kurās mēs saprotam, ka diez vai izdosies uh, vienoties Arī eh, tāpat sociālā uh, komponente, uh, tā davētās paskastīšu firmas, ir ļoti daudz jautājumu, kas ir saistīti ar sociālajiem standartiem, kas jānodrošina, un es domāju, ka uh, Luksemburgas prezidentūrai ir jābūt gatavai, un ar uh, sociālistiem noteikti jūs varat rēķināties šajā jautājumā. Jūs uh, runājat arī par uh, šo te uzņēmēju darbības uh, aspektu. Uh, Daudzās valstīs uh, šis te satiksmes jautājums tiek uzskatīts par B jautājumu, ja mazāk svarīgu jautājumu. Un būtu ļoti labi, ja vairāk uzmanības tiktu pievērsts mobilitātei un satiksmei, kā uh, tātad uzņēmēji darba veicinošam faktoram. Bet noteikti mums būs diskusijas arī par to. Liels paldies jums un veiksmi jums. Paldies. Paldies un tagad vārds Robertam Zīlem. Vēlos, vēlos sveikt jūs šeit eh, mūsu komitejā, arī Eiropas konservatīvu un reformistu grupas vārdā. Eh, man arī ir, eh, kā Latvijas deputātam, ir faktiski prieks nodot šo, šo pārunāt šo stafets nodošanu no mazas valsts prezidentūras Latvijas, bet bez pieredzes prezidentūrā. Tā bija pirmā prezidentūra Latvijai. Un Luksemburga, kas arī ir neliela valsts, tā prezidentūra, es nezinu, cik jums jūs esat droši vien vispieredzējušākie. Ja Uh, prezidējošās valsts statusā daudz, daudz reizes. Uh, par, runājot par jūsu nosauktām prioritātēm, es pilnīgi piekrītu par uh, dzelzceļa pakotnes tālāko gaitu, ka tā ir prioritāte, tāpat kā aviācijas paketi. Man ir ļoti precīzs jautājums par jūsu iespējamo rīcību ceturtās dzelzceļa pakotnes um, tālākā virzībā. Ja jūs oktobra sēdē, padomu sēdē, transporta ministru padomu sēdē, izlemiet par uh, politisko pīlāru ar vienošanos, ko jūs darat tajā gadījumā ar tehnisko paketu? Vai jūs viņu virzat uz parlamentu un viņa varētu četru mēnešu laikā tikt apstiprināta, atbilstoši mūsu tehniskās uh, pakotnes, teiksim, uh, vienošanās Latvijas prezidentūras laikā, vai arī jūs gaidīsiet ar šo tehnisko pakotni un uh, kamēr mēs nepabeigsim trialogu par politisko pīlāru? tie, tas ir ļoti dažāds scenārijs, kā jūs rīkosieties pēc oktobra sēdes, neatkarīgi no rezultātu. Protams, ir otrs rezultāts, ka jūs nesasniedzat vienošanās politiskā pīlārā, tad, acīm redzot, manuprāt, jums tehniskā pakotne būtu jāvirz uz parlamentu pilnīgi noteikti. Vēl divas lietas par sociālajiem aspektiem. Jūs tiešām ļoti precīzi uzsvērāt, šeit ir delikāts jautājums, un mums šeit komitejā ir dažādi viedokļi, ir viedokļi, ka būtu nepieciešama uh, stingrāks regulējums un vienotāka situācija, kas man liekas neiespējama, jo, ja, ja salīdzina Luksemburgas minimālo algu eh, līmeni un, eh, piemēram, Bulgārijas minimālās algas līmenis, jūs nevarat atrast, teiksim, eh, šoferi pārvadājot, smagu automašīnu šoferi pārvadājumu kaut cik līdzīgas ietvars vai jebkurā citā sociālās aizsardzības jautājumā transporta sektorā, kas ir vienotā tirgu Eiropā, jābūt vienotam, bet ar ļoti dažādiem, protams, apmaksas un sociālo garantiju līmeņi, jo pretējā gadījumā jūs varat izveidot tikai protekcionismu transporta tirgu. Un eh, eh, visbeidzot par Junkera plāna un transporta projektiem tajā. Mēs šeit esam komitejā salīdzinoši nobazījušies, eh, kā vai Junkera plāna Eiropas investīcija bankas atbalstītie projekti ies transporta politikas virzienā, kā mēs to daudz gadus esam strādājuši. Vai jūs redzat kādu aktivitāti padomas līmenī šī uzraudzības posmā, jo pirmie projekti būs droši vien tulīt, eh, eh, jo juridiskais ietvers ir pabeigts? Paldies! Danke sehr. Gesine Meissner. Jā, Gesine Meissner, lūdzu, paldies priekšstādātāji kungs. Bauša kungs, arī liberāļi jūs sirsnīgi sveic, mēs ar nepacietību gaidām jūsu prezidentūras uzsākumu, un Roberts Zīle eh, ir no mazas valsts, un eh, latvieši pierādīja, ka mazas valstiņas arī savu prezidentūru var nest godam, un tad, eh, nu, jums jau ir zinām pieredze, jūs jau esat tādi pašpaļāvīgi, jo Luksemburgai tā vis nav pirmā prezidentūra, bet tagad par galveno. Uh, Jā, ehm, dzelzceļa pakotne Eiropai ir ļoti svarīga, tas arī jums nav nekāds eh, noslēpums. Mēs ceram, ka mēs drīzumā varēs to īstenot, bet mums eh, ir eh, jābeidz darbs arī pie politiskās daļas un jārunā par šo integrēto bīļešu pārdošanu. Tas ir nepieciešams mūsu pilsoņiem, jo ātrāk mēs varēsim virzīties uz priekšu, jo labāk par aviāciju. Es ceru. Jā, nu, Luksemburgas pilsoņi man visu laiku ir atstājuši tādu iespēju kā ļoti pārdomāti, diplomāti, un es ceru, ka jūs uh, varēsiet beidzot atrisināt ar šo Gibraltārs jautājumu un nevajadzētu te cīnīties par suverenitāti, bet uh, parūpēties, lai visi Eiropas pilsoņi varētu arī brīvi izmantot aviācijas pakalpojumus, tajā skaitā Gibraltārā. Uh, Es domāju, ka par pasažieru tiesībām ir jāturpina vest sarunas. Mēs nevaram eh, šo jautājumu atlikt uz nenoteiktu laiku. Ja runājam par ESIF un CEF, nu jā, Junker kungs arī ir no Luksemburgas. Un mēs patiešām ar tādām vanaga acīm sekojam visam, kas tur notiek. Mēs zinām, kas ir paredzēts ESIF, eh, viņiem ir nepieciešami līdzekļi, bet mums arī ir nepieciešami līdzekļi tādu nozīmīgu transportu projektu īstenošanai. Es ceru, ka jūs eh, turpināsiet rūpīgi sekot lietu gaitai, lai mēs beidzot varētu pavirzīties uz priekšu daudz projektu īstenošanā. Un runājot arī par iekšējiem ūdens ceļiem, eh, iekšējo ūdens ceļu dzelzceļu uh, kuģošanu. Tur arī ļoti daudz ir jādara, un mēs patiešām nevaram uh, pietiekam ātri varbūt uh, izbūvēt sliedes un dzelzceļu stacijas, bet es domāju, ka ūdensceļu jomā varbūt varam virzīties ātrāk uz priekšu, un ja runājam par divriteņiem, jāsaka, ka. It. Und als letztes, was jetzt den Stra Tas ir ļoti jauki, tas ir vidē draudzīgs transporta līdzeklis. Mēs varētu runāt arī par funikulieriem, arī tie ir vidē draudzīgi. Paldies, un tagad Meija Kilinen. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Ihan ensinnäkin tervetuloa Luxemburgin. Paldies. Gribēju jūs sirsnīgi sveikt mūsu komitejā. Gribēju jums novēlēt arī panākumus 4. dzelzceļa pakotnes jomā. Domāju, ka kopumā arī transporta nozarē tas ir viens no pašlaik svarīgākajiem jautājumiem. Lūgtu jūs darīt visu, kas ir jūsu spēkos, lai mēs galu galā nonāktu pie mērķa aviācija, vienotās uh, Eiropas debesis, arī tas mums ir ļoti svarīgi. Protams, neaizmirsīsim arī drošības jautājumus. Ir jārūpējas arī par investīcijām, bet savas politiskās grupas vārdā gribēju teikt, ka dzelzceļa pakotne ir mūsu absolūtā prioritāte. Tas ir politiskais pīlārs, kas šeit ir izšķirīgi svarīgs, lai dalību valstis varētu arī baudīt vienlīdzīgu attieksmi. Paldies, Karima Delli šodien eh, nav klāt, um, viņa ir zaļo grupas eh, koordinatora, tādēļ es tagad izteikšos viņas vārdā gribēju jums pateikties arī par to, ka pieminējāt divriteni. Jā, es esmu kaislīgs riteņbraucējs, jūs runājat par 20% uh, emisiju pieaugumu uh, transporta jomā, bet uh, jāsaka, ka urbānais transports rada ļoti daudz emisiju. 70% no visām kaitīgajām emisijām par tām ir atbildīgs tieši urbānais transports. Konservatīvais satiksmes ministrs Vācijā teica, ka ka 90% no visām ar automašīnām mērotajām distancēm nepārsniedz 6 km. Nu, ir, tas ir ļoti mazs attālums, to var noiet kājām, var nobraukt ar rītēni, nevajag katreiz sēties mašīnā, lai nobrauktu tik mazu gabaliņu. Es domāju, ka patiešām mums ir jāpārdomā savi satiksmes izmantošanas modeļi. Protams, ar divreteni var pārvietoties daudz ātrāk eh, pilsētā, piemēram, Berlīnē eh, vidējais eh, ātrums ar riteni ir 18 km stundā, un tas ir arī daudz veselīgāk nekā braukt ar mašīnu. Un ja mēs runājam par, 20, par riteņiem un velotūrismu, 44 miljardi eiro ir velotūrisma pēļņa katru gadu Eiropā. Nu, to var salīdzināt gandrīz ar kruīza kuģu gūto pēļņu. Es domāju, ka šī neformālā tikšanās, kur runāsim par divriteņu transportu, ir ļoti jauks pasākums, un es esmu priecīgs, ka esmu uz to uzaicināts. Jūs pieminējāt arī iekšējos ūdens ceļus. Esmu nedaudz kritiski noskaņots. Protams, kā zaļie mēs to atbalstām, bet tikai tad, ja uh, var samazināt emisijas ar šo transportu veidu. Un šo pēcpusdienu pie mums ir uzaicināts revīzijas palāts pārstāvis, kas stāstīs par uh, iekšējo ūdens dzelzceļu uh, projektiem. Vācijā attiecīgi ir uh, kādi trīs cilvēki administrācijā, kas ir atbildīgi par konkrētiem projektiem, un tad viņi nāk ar saviem projektiem, piedāvā dažādus dokumentus, un vajadzētu padomāt arī par šo administratīvo slogu. Es šorīt izlasīju kādu ēpastu, ka uh, Rainzeme Pfalca kopīgi ar uh, Lotringenu strādās uh, pie pārobežu projekta. Es domāju, ka šāds trīs valstu projekts, kur tiks iesaistīta arī Luksemburga, varētu būt vienkārši izcils paraugs uh, tādiem pārobežu projektiem. Jetzt kommt äh, David Maria Sassoli. Sassoli kungs, lūdzu. Grazie. Eh, allora, Minūte 30. Grazie, Presidente. Paldies. Paldies priekšsādātājiem. Labrīt, ministra kungs. Liels paldies par iepazīstināšanu ar prioritātēm. Jūs eh, tās eh, ļoti labi konkretizējāt. Es esmu ziņu referents par ceturto dzelzceļa pakotni, un līdz ar to es ļoti cieši sakošu jūsu darbam. Jūs zināt, kāda ir parlamenta nostāja, un jūs zināt, ka šo pozīciju vajadzētu stimulēt, un es ceru, ka jūsu darbs arī ies šajā virzienā. Mēs katrā ziņā ļoti rūpīgi sekosim jūsu darbam, un ir ļoti svarīgi, lai oktobra transporta padomē būtu uh, spēcīgs impuls šai ceturtajai dzelzceļa pakotnē, lai mēs šajā padomē ierodamies ar šo impulsu, un tas mums ļautu noslēgt darbu, kuram ir milzu nozīmība. Kas jūsu ieskatā ir tie elementi, kas ļautu iespējami nonākt pie kompromisa šajā jomā, vai jūs varētu nedaudz sīkāk paskaidrot, uh, par šiem diviem īpaši delikātajiem dosjē ceturtajā dzelzceļa pakotnē. Tad vēl ir arī jautājums par vienotās debesu telpas pārvaldību, kur mm, jautājums ir nedaudz iesprūdis padomē Gibraltāra dēļ. Un es domāju, ka vajag kopienas līmenī strādāt un virzīties uz priekšu. Kā zināt, aviācijas sektors uh, arvien vairāk konkurē ar golfa līča valstīm. Es vēlējos noskaidrot, kāda bija jūsu nodoma šajā jomā. Kristīna Revodalon. Paldies, tagad Kristīna Revodalon. Merci, merci, monsieur. Paldies, paldies, ministra kungs, par jūsu prezentāciju. Es ar lielu prieku redzu jūsu darba programmā to, ka Eiropas politiku sociālā dimensija jums ir prioritāte. Uh, jo bez spēcīgas politiskās apņemšanās mēs nevarēsim virzīt uz priekšu lietas, jo īpaši transporta jomā, kas kristalizē problēmas, ar kurām saskaramies. Par eh, ceļu transportu Luksemburga jau parādīja savu mm, iesaistī kopā ar citu dalību valstu mm, deklarāciju 2015. gada 4. jūnijā lai eh, veicinātu sociālos partnerus, iesaistīties un būtu kopīga pieeja, lai nebūtu paskastītas uzņēmumi un būtu lojāla attieksme transporta jomā. Šajā perspektīvā es ceru, ka jūsu prezidentūra būs eh, vadošā un spēlēs vadošo lomu, lai pieņemtu šos eh, izaicinājumus. Un par politisko pīlāru jūs jau būsiet sapratuši, ka mēs uzskatām, ka patiešām tā ir viena no prioritātēm jūsu prezidentūrā un šajā dosjē jūnijā prezentētais eh, progresa ziņojums parāda virzību uz kopīgu pozīciju sensitīvos jautājumos un man ir labas cerības, ka prezidentūras darbs ļaus mm, progresēt un lai nebūtu tā, ka atvērša, šīs pakotnes atvēršana būs jau efektivitātes pierādījums, ļaujot kompetentajām iestādēm mm, sniegt uh, sabiedriskos pakalpojumus pasažieru transportam, lai nodrošinātu teritoriālo kohēziju. Ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka mm, uh, būtu arī saglabātas uh, mazāk rentablās līnijas, kas ir svarīgas līdzsvaram. Un visbeidzot, es ceru, ka prezidentūra iekļaus skaidrus nosacījumus sociālajiem standartiem un ļaus aizsargāt darba ņēmējus gadījumos, kad tiek pārcelti uzņēmumi. Paldies! Ipa. Paldies, Markus Pīpērs. Jā, Herr Minister, danke für Ihre. Jā, ministra kungs, paldies, ka izklāstījāt savas prioritātes. Jūs redzējāt, cik ļoti nozīmīgi mums ir dzelzceļa pakotne. Un viens jautājums, kas varbūt jums nepatiks, bet es tomēr uzdošu, ja neizdodas panākt politisko vienošanos, ko tad jūs darīsiet savas uh, prezidentūras laikā likumdošanā? Un otrs jautājums uh, - velotransports. Nīderlanda ir uh, velo zeme. Uh, min Minster ir uh, velo pilsēta. Mēs ļoti daudz uh, strādājam pie šiem jautājumiem. Tas, protams, ir atkarīgs no mentalitātes. Un, ja mēs paraugamies uz šo asu, kas iet no austrumiem uz rietumiem, tad tomēr velo mobilitāte ir diezgan ierobežota. Uh, Tātad šie savienojumi nav tik labi, lai te varētu runāt par startautisku dimensiju. Tikai tāpēc, ka šis jautājums izklausās labi, vai tas tāpēc ir jāieraksta šajā programmā, vai mums vajadzētu tagad iejaukties dalību valstu uh, Uh, iekšējās lietās, tātad vai mēs nevarētu izmantot drīzāk labo praksi, kāpēc Nīderlandē tas darbojas tik veiksmīgi, kāpēc citviet tas darbojas tik veiksmīgi, un tad varbūt pie tā strādāt, bet uh, vai tagad vajadzētu strādāt ar kvotām, kaut ko uzspiest, kaut ko uzlikt par obligātu, varbūt, ka uh, pavisam drīz mēs pievērsīsimies arī kājām gājējiem, tātad kur ir šīs Eiropas līmeņa robežas. Lūdzu, drīzāk savā laikā, eh, savas prezidentūras laikā pievērsiet uzmanību eh, dzelzceļa pakotnē. Protams, ka eh, vēlspēj tas ir labi, bet varbūt tam varētu pievērsties vēlāk. Paldies, tagad Lukašēvskis kundze. Dziękuję bardzo. Liels paldies, ministra kungs. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir sociālais jautājums attiecībā uz kravas automašīnu vadītājiem. Man šis jautājums šķiet ļoti svarīgs. Eiropas komisijas organizētās konferences laikā Social Agenda for Transport jūs runājāt par šo eh, moderno verdzību, eh, kādu piedzīvo eh, kravas automašīnu vadītāji. Un es pilnībā piekrītu tam. Arī es esmu par to, ka mums ir jānovērš visa veida ļaunprātīga izmantošana šajā jomā. Luksemburgas prezidentūras laikā jūs varētu pievērsties šim jautājumam. Atalgojums ir atšķirīgs, tāpat izmaksas ir ļoti atšķirīgs, auga līmenis ir ļoti atšķirīgs, valsts attīstības līmenis ir atšķirīgs. Nav iespējams to pilnībā harmonizēt, jo mēs nevaram ieviest harmonizētu līmeni attiecībā uz visām dalībvalstīm. Tālāk par ceturto dzelzceļu pakotni jūs teicāt, ka viens no mērķiem ir panākt to, lai dzelzceļa tīkls būtu efektīvāks, ņemot vērā eh, dalībvalstu atšķirīgo eh, specifiku. Un es domāju, ka, ja jūs runājat par sociāliem aspektiem eh, sauszemes ceļu transportā, tad varbūt jūs domājat arī par dzelzceļu. Un mēs ceram, ka Luksemburgas prezidentūra ņems vērā atšķirības dalībvalstīs, jo uh, piemēram, manas pārstāvētās valsts polijas iedzīvotāji, tāpat arī bulgāri, rumāņi noteikti vēlētos uh, piedzīvot tādas pašas algas kā Luksemburgā, bet pagaidām vēl tas nav iespējams. Paldies! Liels paldies! Tagad uh, Čeki Foster. Paldies priekšsēdētāji! Daži jautājumi. Viens par uh, jūras transportu. Jautājums, par ko vēlos runāt, ir eh, interešu konflikts starp eh, ģenerāla direktorātiem un um, tī, un sēra direktīva, kā arī eh, tī, ūdens direktīva. Mēs vēlētos zināt, uh, kas notiks, jo ir vesela virkni problēmu. Es esmu runājis par šo jautājumu ar komisiju, un es vēlētos, lai jūs prezidentūras laikā šis jautājums tiktu atrisināts. Tas mums ir ārkārtīgi nozīmīgi. Nākamais punkts ir avi par aviācijas pakotni. Arī tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mums, mums būs uh, diskusija par bezpilotu lidmašīnām. Uh, pēc tikšanās ar jums, un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un arī mūs satrauc problēmas aviācijas jomā. Es biju uh, sākotnējā referents tas uh, Single European Sky uh, jautājumā. Bet, uh, lai arī kas notiktu, Gibraltārs ir suverēna uh, valsts un neatkarīgi no tā, kas notiek, mēs nevaram tagad uzsākt diskusijas par šo jautājumu. Un nu, es beidzot, es domāju, ka uh, ir jācenšas paropēties eh, par eh, starptautiskiem pārvadātājiem, kas eh, ierodas Eiropā. Es domāju, ka sociālais aspekts varbūt zināmā mērā slēp protekcionismu, ja, ja mēs paraugamies uz to, kas notiek apvienotajā karalistē, mēs esam atkarīgi no laba, veiksmīga, konkrēta spējīga tirkus. Paldies! Paldies tagad, Čorčs Bahs! Jā, ministra kungs, eh, cienījamies kolēģi Frans, es vēlētos eh, novēlēt jums veiksmi strādājot pie šīs ambiciozās programmas. Es, es, jūs izklāstījāt prioritātes eh, par ceturto dzelzceļu pakotni, es būtu piesardzīgāks Es nezinu, vai mums izdosies panākt tādu pakotni, kas tik tiešām nodrošina izaugsmi, nodarbinātību un pārējo. Par to jau ir runa šajā pakotnē. Jūs runājāt par sociālajiem aspektiem eh, ceļu eh, kravas pārvadātāju jautājumā. Un, protams, ka ir labāk eh, jāizteno jau spēkā esošie pasākumi, kontrols, sankcijas. Jau pavisam drīz mēs varētu um, Baltajā grāmatā strādāt pie īpašas aģentūras, un arī uzņēmēji ir par uh, uh šo priekšlikumu. Ko jūs par to domājat? Tālāk, kas attiecas uz pasažieru uh, tiesībām, es pateicos jums par vēstuli. Jūs teicāt, ka jūs vēl domājat, kā mm, tīri no satura viedokļa jūs atrisināsiet šos jautājumus. Varbūt to jūs varētu paskaidrot nedaudz sīkāk. Un vēl Es zinu pavisam nejauši arī, ka jūs esat ministrs, kas atbildīgs par ilgspējīgu attīstību, un es vēlētos zināt, ko jūs domājat par slikto gaisa kvalitāti. Un padome ir uh, piedāvājusi samazināt CO2 izmešus uh, attiecībā uz ceļu transportu. Ko jūs domājat par šo priekšlikumu? Jā, vēl viens svarīgs jautājums. Vēl desmit sekundes manā rīcībā. 2013. mēs eh, definējām um, smagu eh, negadījumu uh, jēdzienu. Un es vēlētos zināt, vai izējot no šī dokumenta, jūs varētu ko darīt kopā ar parlamentu Uh, lai uh, komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu šajā jomā. Nu, uh, jūs pārsniedzāt par desmit sekundēm jau pašā sākumā, bet nu labi, šodien mēs esam devīgi, tad, kad savstarpēji sarunājas abi luksemburdzieši un mēs saņemam iekšēju informāciju. Paldies! Tagad vārds Bilbao koncei. Felicidades por... Paldies! Es gribēju jūs uzteikt ar prezidentūras uzsākšanu, novēlu jums panākums un, protams, ceru, ka jūs gūsiet arī labus rezultātus. Tagad pievērsīšos jūsu pieminētajām Luksemburgas prezidentūras prioritātēm. Es vēlētos lai jūsu prezidentūra pietiekami konsekventi īstenot savas prioritātes, un īstenībā visas jūsu pieminētās jomas ir savstarpēji saistītas. Ja direktīvas un regulas netiks pietiekami labi īstenotas, nekad nebūs tāda Eiropas satiksmes tīkla un nebūs arī intermodālu transporta veidu. Uh, Protams, visiem transporta veidiem ir jābūt eh, savietojamiem, lai, piemēram, eh, cilvēks, pasažieris varētu izmantot vienu vienīgu eh, biļeti, brīvi pārvietojoties pa visu Eiropu, izmantojot dažādas transporta veidus. Gribēju lūgt no jums konsekvenci. Ja mēs patiešām varētu īstenot tādu infrastruktūru, Mums būs jāizmanto, protams, Eiropas uh, finansējums, uh, dalībvalstu līdzekļi, tad mēs varēsim uh, panākt rezultātus un pilsoņi redzēs, ka mēs pat tiešām darām kaut ko taustām, kaut ko vērtīgu. tad mēs varētu arī samazināt CO2 emisijas. Mēs uh, dienu un nakti te runājam par emisijām, ko darīt, kā tās samazināt, bet mūsu transporta politika nav pietiekam konsekventa, tieši tādēļ emisija augstums pieaug. Un es gribētu arī jums pateikties par to, ka ceturtā uh, dzelzceļa pakotne ir izvirzīta par vienu no jūsu prezidentūras prioritātēm. Konsekvence ir nepieciešama un, protams, mums jāstrādā gan pie tehniskā pīlāra un vajadzēja vienoties arī par politisko. Ja mēs to visu nepanāksim, mēs īstenībā tikai turpināsim diskutēt un nebūs tādas holistiskas pieejas. Mēs vēlamies panākt vienošanos tāpat kā jūs, un jūs pieminējāt atšķirības starp dalību valstīm, ka tās nevar ignorēt. Ko jūs ar to domājat un cik lielā mērā to varētu arī integrēt politiskajā vienošanā? Turmēs kungs, viņš šodien kā viesis pie mums. Jā, es ierados tādēļ, ka šeit ir um, mans ministrs Trīs jautājumi. Divriteņa iniciatīva. Man šķiet, tā ir ļoti laba, un runājot par enerģētiku, pēdējo desmit gadu laikā mums ir izveidota partnerība ar uh, pilsētām Eiropā ir 6200 pilsētu, eh, kas tagad ir ļoti aktīvas klimata jomā, bet eh, varētu domāt arī patiešām par jauniem novatoriskiem risinājumiem transporta jomā un e, varētu domāt arī par tādām strateģiskām partnerībām, arī e, papildinot, e, teiksim, šo velo iniciatīvu. Tālāk par dzelzceļa pakotni Mums šeit nevajadzētu iesaistīties ideoloģiskās diskusijās, mums ir nepieciešams vilcienu, lai eh, vilcienu varētu pārvietoties brīvi pār robežām un jāizvairās, protams, arī no sociālā dempinga. Tieši tādēļ esmu gandarīts, ka jūs mēģināsiet vienoties savas prezidentūras laikā, ņemot vērā kvalitāti, sociālo drošību. Uh, un citus tikpat svarīgus aspektus. Un, piemēram, maršruts Brisele, Luksemburga, Milāna. Tur kādreiz bija divi nakts vilcieni un šķiet astoņi savienojumi. Tas bija pirms 20 gadiem. Tagad ir tikai divi vilcieni. Un, ņemot vērā šo nepilnvērtīgo liberalizāciju, ir atcelti vairāk savienojumi, ir mazāk uh, vilcieni, kas šķērso mūsu valstu robežas, bet uh, tieši uh, pretējo mēs vēlamies panākt, tātad, lai būtu vairāk vilcienu, vairāk savienojumu. Un sociālistu kolēģis pieminēja sociālo dempingu smago mašīnu pārvadājumu jomā, tātad Vācija te e, ieviesa minimālo algu. E, CDU, tātad kristīgie demokrāti kopīgi ar sociālistiem Vācijā to panāca, un komisija teica, ka tas nav pieņemami. Vai sešu mēnešu laikā jūs arī tam pievērsīsieties? Paldies! Marie Grapini, lūdzu. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, și vă felicit pentru că ați stabilit o întâlnire. Paldies, priekšsādātāji. Un es eh, sveicu jūs eh, šeit parlamentā. Es priecājos arī, ka ministra kungs ir ieradies un eh, jūs iepazīstinājāt ar idejām, ar projektiem, kuriem ir izcila kvalitāte, bet bez finansējuma. Bez eh, tēriņiem, kas eh, tērēti saskaņā ar prioritātēm, rezultāta nebūs. Komisijai un padomē būs jānonāk pie konsensa par, eh, mm, par tēriņu efektivitāti infrastruktūras programmām un ceturtā dzelzceļa pakotne nevarēs tikt ieviesta kamēr dalību valstīm būs nepietiekams dzelzceļa tīkls. Un, diemžēl tēriņi dzelzceļa jomā nav paredzēti saskaņā ar geografiskajām prioritātēm, un eh, tādā gadījumā mēs nenonāksim arī pie lieliem rezultātiem. Un man ir jautājumi, visu pirms, kā kolēģi jau to norādīja, kā padome varētu atrisināt problēmu, kas saistās ar Vāciju. Vācija ir ieviesusi minimālo algu, mēs par to priecājamies, un eh, mums Rumānijā uh, arī ir minimālā alga, kas tiek piemērota rumāņu darbiniekiem, bet kad ir darbinieki no citām valstīm Rumānijā, tad šī minimālā alga nepiemērojas, un es mm, nesaprotu, kā tas varētu būt, ka varētu saņemt minimālu algu no citām valstīm, un tad eh, par uh, oglekļa emisiju samazinājumu. Es neredzu, kā tas būtu iespējams, ja mēs neveicam investīcijas infrastruktūrās, lai veiktu šo samazinājumu. Kosmēs Rotovski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, panie ministrze. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Zlotovska kungs. Ministra kungs, prioritāšu vidū, kuras nosaucāt un minējāt gaisa transportu. Eiropas Savienībā mēs pievēršam uzmanību tam, lai valstis nesniegtu pārāk lielu valsts atbalstu transporta uzņēmumiem, un ja tas notiek, tad ir zināmas sekas un ir jāievēro zināmas procedūras, piemēram, valsts atbalsts kādu mm, polijas sniedza polijas uzņēmumu līna. Tas nozīmē, ka mm, tādā gadījumā uzņēmumam ir jāatsakās no dažiem savainojumiem, kas ir diezgan izdevīgi, bet mm, mēs esam mm, tajā pašā laikā sadarbojušies ar citiem uzņēmumiem, kas mm, darbojas tikai ar valsts atbalstu. Tā, tā ir uzņēmumi no vidējiem austrumiem. Un te nu mans jautājums, vai Luksemburgas prezidentūrai ir paredzēts uzņemt kādas iniciatīvas, kas aizsargātu Eiropas uzņēmumus? Paldies! Paldies! Kristīna Vičer, Dīters uh, eh, Librechts Kof un Marians Marinesko, vēl viens runātājs, un tad eh, punktu lieku. Dāmas, bonjour, monsieur le ministre. Jā, paldies priekšsādātāji, labrīt ministra kungs, esmu no Eiropas nāciju un brīvības grupas un es ļoti rūpīgi klausījos jūs teiktajā. Jūs teicāt, ka jums nav ļoti daudz prioritāšu, bet nu es te saskaitīju 11, tas ir daudz piecu mēnešu laikā. Vēlējos vērst jūsu uzmanību uz trīs punktiem, kas man likās svarīgi. Es 35 gadus esmu strādājusi lielā Francijas nacionālajā avio kompānijā, līdz ar to avio, aviācija man ir svarīgs temats un es vēlētos, lai mēs kopā šajā komitejā neaizmirstu par pasažieru drošību. Nu, jūs pieminējat pasažieru tiesības, protams, tas ir svarīgi, bet mums ir jāstrādā arī par drošību un drošumu, kādu nodrošināt pasažieriem, un es vēlētos noskaidrot, cik tālu ir notik, nonākuši sarunas aviācijas jomā. Uh, Otra lieta, daudz tika runāts par sociālo aspektu, bet mēs visi zinām, ka negodīga konkurence m, mm, ietekmē lietas Eiropas Savienībā, jo īpaši ar nosūtītajiem darbiniekiem. Un vēl es vēlētos atgriezties pie jūsu teiktā. Jūs teicāt, ka velosipēdam vajadzētu kļūt par mūsu sabiedrības transporta līdzeklim. Es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz Francijas situāciju. Es esmu ievēlot no Francijas, ka šī politika, kas cenšas padarīt automašīnu vadītājus par atbildīgiem piesārņojuma radīšanā, beigu beigās kaitē ekonomikai, mazajiem tirgotājiem Un ir tāda negodīga attieksme, ka jā, ir velosipēds, ir sabiedriskais transports, bet uh, Francijā es varu teikt, ka sabiedriskā transporta jomā mums nav ne drošība, ne biežums, ne arī tīrība nodrošināta, kas uh, daudzos gadījumos automašīnu vadītājiem ļautu pārsēsties eh, šajos sabiedriskā transporta līdzekļos. Dīters Lebrechts Koks. Paldies. Bauša kungs, jūs runājat par ceļu satiksmes drošību, un parlamentā jau vairāku gadu garumā mēs esam vienojušies, ka ir jāsamazina satiksmes negadījumus bojā gājušo skaits, un, protams, ir jāsamazina arī smagi cietušo skaits. Es uh, esmu noraizējies, vai patiešām to vēlas arī Eiropas komisija. Ko par to domā padoma, ko par to domā satiksmes ministri, vai jūs atbalstīsiet mūs vai drīzāk Eiropas komisiju? Jūs runājāt arī par uh, pasažieru tiesībām, aviācijā, dzelzceļa satiksmē, viss tas ir jāievēro. Uh, un pirms vairākām dienām uh, tika runāts par to, ka vajadzētu panākt, lai Eiropieši varētu pārvietoties pa visu uh, Eh, Eiropu ar vienu biļeti, tādēļ ir jābūt arī pasažieru tiesībām attiecībā uz multimodālo transportu. Vai jūs mani atbalstītu, lai tiktu izveidot tāds integrēts multimodālais eh, rezervācijas mehānisms? Paldies! Eh, Marijāns Marinesku lūdzu, paldies priekšsādātāji ministra kungs. Paldies par jūsu iniciatīvu sākt sarunas par aviācijas pakotni, jo Tas ir ārkārtīgi būtisks temats. Tas ir iekļauts arī TTIP. Nu, īstenībā padomēji vajadzēja jau pirms uh, ilga laika uzsākt trilogu. Ir nepieciešams kvalificēts vairākums, nevis vienbalsība. Un tagad For, for this. Jums ir jāievēro līgumos atrunātais. Otrakārt. Mums ir nepieciešams arī attiecīgais budžets, un, protams, transporta jomai ir nepieciešams vairāk uh, līdzekļu, lai mēs varētu uh, kompensēt to, kas tika atņemts CEF un e, apvārsnes 2020 e, kategorijām. Varbūt varētu izmantot citas finansējumus, lai varētu garantēt e, šo Junkeru plānu. Jo daļa ESIF līdzekļu tika paņemta no CEF jeb Connecting Europe instrumenta. Vai jums ir padomā kādi labi finanšu instrumentu. Antoš Delī, lūdzu. Paldies. Ministra kungs. Es vēlētos piekrist kolēģiem, kas jums novēlēja panākumus šais prezidentūras laikā, bet tagad gribēju atsaukties uz jūsu ievadvārdiem. Jūs runājat par sociālajiem jautājumiem. Tas ir gan kutelīgs temats Jūs pieminējāt arī jauno likumdošanu šajā jomā. Mēs vēlamies, lai e, īstenošana būtu daudz efektīvāka. Un varbūt jūs varētu arī nedaudz detalizētāk pastāstīt, kādus mehānismus jūs izmantosiet, kā uzņemsieties iniciatīvu, lai varētu pārskatīt jau spēkā esošo likumdošanu kādā vīzē Luksemburgas prezidentūra vēlas šo uzdevumu veikt. Vispēdzot, runājot par ceturto dzelzceļa pakotni, esmu ēnu referents, un es gribētu arī pievienoties diviem iepriekšējiem runātājiem, kas teica, būtu ļoti jauki, ja varētu panākt vienošanos starp dalību valstīm padomē. Es tāpat vēlētos dzirdēt no jūsu mutes, cik lielas prognozes varētu būt par izdošanos, par vienošanos, ņemot vērā uh, Latvijas prezidentūras pārkā, panākums. Varbūt mēs beidzot varētu tiešām panākt kaut kādu vienošanos. Paldies! Paldies! Tie bija jautājumi, kas uzdoti ministram. Jums tagad ir laiks uz 15 minūtēm atbildēt uz šiem visiem jautājumiem. Es ceru un pat esmu pārliecināts, ka jums tas izdosies. Vispirms es vēlētos pateikties visiem tiem, kas izteicās, jo es domāju, mums bija ļoti noderīgi ieklausīties jūs teiktā, lai e, dzirdētu, kāda ir parlamenta interesētība par visiem tiem dosie, ko es pieminēju savā ievadrunā. Un es domāju, ka jūs sapratīsiet, ka man tagad būs ļoti grūti atbildēt personīgi ikvienam, kas uzdev jautājumu. Es mēģināšu tos sagrupēt un varbūt specifiskāk atbildēšu vienam vai citam deputātam, ja nav iespējams pilnībā sagrupēt šos jautājumus. Tātad vispirms par eh, ceturto dzelzceļa pakotni. Pīpērkungs uzdeva jautājumu, ko jūs darīsiet tad, ja jūs nepanāksiet uh, 8. oktobrī vienošanos par politisko pīlāru. Nu, jāsaka godīgi, tāda nav mana pieeja. Mana pieeja ir pozitīva pieeja. Es vēlos virzīties uz priekšu un neuzdot šādus jautājumus jau iepriekš, ko es darīšu tad, ja man neizdosies, jo es vēlos tomēr, lai man veiktos. Tāpēc es šobrīd sev neuzdot šo jautājumu. Es domāju, ka mums ir jāstrādā pie šī jautājuma Vairāki e, jautājumi tika uzdot par to, lai zinātu, kādā virzienā tad mēs varētu strādāt, bet manuprāt, viens no virzieniem ir uh, dažādo situāciju specifika dalībvalstīs, jo uh, man ir nācies konstatēt debatēs gadu no gada padomē, ka nav nevienas valsts, kas varētu pilnībā atbalstīt uh, to dokumentu, kāds tas ir šobrīd, jo katram ir sava specifika. Uh, Tātad ir vienprātība par kvalitāti, eh, caurskatāmību, jo īpaši par PSE, bet tagad mums ir jāredz, kā mēs varētu panākt vienošanos par tādu dokumentu, kas eh, gal galā var mums garantēt šo kvalitāti, caurskatāmību, jo, kā jau vairāk no jums minēja, investīcijas dzelzceļa jomā ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai no mobilitātes viedokļa, bet arī no ekonomikas viedokļa. Tātad runa ir par tirgu, par to, kā mēs veidojam šo tirgu, un tas ir ļoti nozīmīgi, bet ir jāņem vērā katras dalībās specifika, un es domāju, ka ir iespējams, jo šie te. Uh, starposmu ziņojumi liecina par to, ka ir iespējams panākt vienošanos un uh, pieņemt lēmumu oktobrī, un ko mēs darīsim pēc tam, nu tas ir pavisam vienkārši. Vai nu mums izdodas eh, vienoties oktobrī, un tad mēs nekavējoties sākam sarunas ar Eiropas parlamentu par, par uh, pārējiem pīlāriem. Mēs esam nākuši klajā ar uh, deklarāciju. Uh, prezidentūras sākumā mēs vēlamies trīs pīlārus um, vienlaikus un noslēgumā arī pieņemt visu pakotni kopumā. Tāds ir mūsu mērķis. Par to mēs eh, ziņojām jau prezidentūras sākumā. Un, ja nu gal galā mums neizdosies panākt, ja nu, pabeigt uh, sarunas ar parlamentu, bet nu es ceru, ka tā nebūs, jo es tiešām esmu optimists, tad Nīderlandieši ir iesaistīti mūsu darbā, trialogā, un viņi varēs pabeigt šo darbu, teiksim, janvārī, februārī. Nu, redzēsim, kā mums veiksies, bet kā jau es teicu, es tik tiešām ceru, ka mums izdosies pabeigt darbu decembrī. Tātad, uh, brīv, tātad uh, optimistiski pieeja, un es domāju, ka cīņu var uzvarēt tikai tad, ja mēs um, dodamies tajā apņēmības pilni. Otrs jautājums - aviācija. Kā jau es skaidroju, ir politiski jautājumi, kas nav saistīti tikai un vienīgi ar um, transporta padomi, kas ir sarežģīti. Nu, Marinesko kungs, jūs teicāt, ka mums ir zināms pienākums uzsākt trialogu, jums taisnība, bet no otras puses mums, ņemot vērā pēdējo mēnešu diskusijas un ņemot vērā arī to, kas notiek Itālijas pretendējušas laikā, mums ir jāsaprot, kur ir barjeras, jo nav runa tikai par vienu vai divām dalībvalstīm, kas bloķē, bet runa ir par vispārējo situāciju, kas ir ārkārtīgi sarežģīta. Bet tas nenozīmē, ka mēs nemēģināsim strādāt pie šī jautājuma, tas ir skaidrs. Mēs mēģināsim vismaz neformāli strādāt pie uh, visiem šiem dosjē, virzīties uz priekšu. Uh, paturot kā prioritāti mm, pasažieru tiesības, jo es domāju, ka tas ir jautājums, kurā varbūt mums uh, ir vislielākās izredzes pabeigt darbu mūsu prezidentūras laikā. Par investīcijām. Es jau teicu, es pievienojos jūsu kritikai un jūs zinat, ka finansējuma un budžeta jautājums uh, transporta infrastruktūrai ir jautājums, kas ir cieši saistīts ar citām ministru padomēm, bet es varu teikt, ka transporta padomē nostāja ir līdzīga uh, jūsu paustajai nostājai. Tātad nav viedokļa atšķirības kopumā, uh, nav viedokļa atšķirības starp uh, padomas locekļu pārstāvju teikto un jūsu teikto. Tāpēc es domāju, ka mēs noteikti varam uh, uzsvērt transporta Mm, transporta nozīmes, nozīmīgumu un arī Bultas kundze ir apņēmības pilni strādāt pie šiem jautājumiem un arī komisijai te nav nekāda viedokļa atšķirība ar padomi. Par velotransportu. Man Kampkungs uzdeva jautājumu, vai es esmu uh, velobraucējs. Jā, es esmu velobraucējs katru dienu. Es uh, dodos ar riteni no mājām uz ministriju, gluži vienkārši tāpēc, ka tā ir visvienkāršāk. Man tas aizņem 15 minūtes un neatkarīgi no tā, kāda ir uh, satiksme, mans uh, ceļš ilgs 15 minūtes. Nu, viss ir atkarīgs arī no laika apstākļiem. Protams, jūs saprotat, ka Luksemburgā nav tāda laika apstākļa kā Eiropas dienvidos, bet, nu, ir iespējams uzvilkt attiecīgu apģērbu un veikt šo eh, ceļu ar velospēdu. Tagad jautājums par to, vai ir vērts runāt par velotransportu uh, Eiropas līmenī. Piperkungs teica, nu, nav vērts, gau galā ļaujiet pilsētām pašām izlemt, un tas notiks pats par sevi. Nu, vispirms jāsaka pavisam skaidri. Mans nolūks tagad nav uzsākt diskusijas par jaunu likumdošanu uh, velotransporta jomā, tam nav nekādas joma, nav nekādas jēgas, protams, ka atstāsim to dalībvalstu pārziņā, reģionu pārziņā un pilsētu pārziņā. Par to nav runa. Bet tas ir transporta veids, kas netiek pienācīgi novērtēts. Mēs nedomājam arī par ekonomisko vērtību, kā jau teica Krāmerkungs, turisma jomā, piemēram. Un mēs, protams, varam runāt vēl arī par citiem aspektiem runājot par ekonomisko vērtību, kāda ir uh, vēlspēdam. Un jāpraugās arī pasaules mērogā. Šobrīd mēs piedzīvojam tādu kā velo atzimšanu, un um, tas nevēlti ir tā, T tāpēc, ka uh, šis transporta līdzeklis zaudēja savu popularitāti, um, par labu automašīnai un citiem transporta veidiem, un es domāju, ka ir jānodrošina tam pienācīgā vieta, un es domāju, ka to mēs varam panākt bez jaunas likumdošanas, bet gluži vienkārši pierādot, kādas iespējas tas dod kopumā. Un kā jau es teicu, šīs iespējas ir milzīgas. Atbildot uz jautājumu Vai tas neradīs problēmas, ja mēs um, veicinām šo transportu veidu, vai tas neradīs uh, sastrēgums pilsētās un tā tālāk un tā joprojām? Nu, tās jau atkal ir vecās debatas, kuras mēs dzirdam atkal un atkal. Ja mēs paraugamies, uh, kādas ir mūsu vajadzības uh, pilsētu mobilitātes jomā, ir jāsaprot, kādas pilsētas mēs nākotnē vēlamies vai mēs vēlamies tādas pilsētas, kādas tās ir bijušas pēdējo 20 gadu laikā, un jādomā arī par uh, tirzniecības aspektiem, kuras tad ir tās pilsētas, kas šobrīd ir konkrēti spējīgākās. Paraugieties statistikas dati Vīne, Kopenhāgena, Vankuvera, Monreāla. Tās ir pilsētas, kas uh, ir uh, um, izveidojuši jaunu pilsētu mobilitāti, un tās ir arī desmitniekā kā konkurēt spējīgākās pasaulē. Nu, paraugieties uz statistikas datiem. Un tās nav pilsētas, kurās ir milzīgi sastrēgumi vai arī dzīves līmenis nav uh, labs. Tās ir labākās pilsētas pasaules mērogā. Par to ir jārunā. Aiz tā viss slēpjas arī milzīgas ekonomiskās iespējas, un kāpēc mēs nevarētu par to diskutēt Eiropas līmenī? Es domāju, ka nepieņemot nekādus saistošus lēmumus un, un nenākot klajā ar jaunu likumdošanu, tomēr ir vērts par to padomāt. Tālāk specifiski jautājumi, jo īpaši jautājums par, par Uber. Kā jūs zināt, šobrīd nav Eiropas līmeņa likumdošana šajā jomā. Nu, ja jūs man vajadzētu man personīgo viedokli, var teikt. Neesmu ne par, ne pret Uber bet jāraugās, kas aiz tā slēpjas. Tā ir inovatīva sistēma, tas ir skaidrs, bet tā ir arī sistēma, kas rada uh, sociāls jautājums un nodokļu jautājums, un par to visu ir jādiskutē. Var teikt, ka te ir, te var vilkt paralēls starp Uber un jautājumiem, kas tika uzdot aviācijas jomā. Uh, Ja mēs runājam par to, kas notiek ar uh, Eiropas kompānijām aviācijas jomā, kāda ir to uh, situācija, um, ja pozīcijas attiecībā ar uh, kompānijām, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Proti, manuprāt, ir jārunā par šiem jautājumiem Eiropas līmenī, un arī Būtas kundze ir paziņojusi, ka uh, komisija strādās pie šī dosjē. Bet, kā jau es teicu, mans personīgais viedoklis jāraugās, kas aiz tās lēpjas pirms mēs pieņemam lēmumus. Tālāk, sociālais aspekts um, ceļu uh, kravas pārvadājumos. Es nedomāju, ka tagad oktobrī vai decembrī padomē um, mums izdosies uh, rast brīnumainu risinājumu. Bet es domāju, ka svarīgākais ir paraudzīties, kāda ir likumdošana, kas šobrīd ir spēkā un kādā veidā mēs varam efektīvi to piemērot, jo tas ir galvenais jautājums - kontrola efektīva uh, organizēšana. Tas ir svarīgākais. Un par pārējo, kā jau es teicu, mēs uzsāksim debats mūsu prezidentūras laikā. Uh, Un, protams, es gribētu dzirdēt citu dalībvalstu viedokli. Būs jāsagaida eh, citu dalībvalstu viedoklis, un tad varēsim izdarīt secinājumus. Tālāk integrētās biļetes. Eh, kopumā ir jācenšas podarināt eh, sabiedriskā transporta tēlu Protams, ka runa ir par informāciju, par pakalpojumu eh, kvalitāti un integrētās biļetes un uh, datorizētās biļetes. To visu mēs atbalstam, vienlaikus apzinoties, ka mēs nevaram to ieviest visās dalībvalstīs, jo ir milzīgas atšķirības uh, attīstības līmenī. Bet es uh, saprotu jūsu viedokli. Nu, es domāju, ka man ir izdevies diezgan saprātīgā uh, laika termiņā atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, bet nav tā, ka es esmu ieradies tikai šodien un nākamreiz ieradīšos decembrī. Ja jūs vēlaties runāt par specifiskiem jautājumiem ar prezidentūru, lūdzu uzaiciniet mūs un mēs noteikti ieradīsimies parlamentā. Paldies! Danke sehr. Paldies. Da war eine Beschwerde wegen des Mindestlohns in Deutschland. Bija sūdzība par ministriju Vācijā. Ich glaube, die, die Frage Es domāju, runājot par minimālo algu Vācijā, es atvainojos. Es teicu, ka būs ļoti grūti atbildēt uz katru jautājumu atsevišķi, nu kaut ko varbūt piemīrs, ļoti daudz tādu labu jautājumu izskanēja, bet nu to bija ļoti daudz komisija izstrādā priekšlikumus. Tātad eh, mēs to nevaram eh, padomē apspriest. Noteikti, ka šīs debats turpināsies, jo, protams, ir dalība valstis, kas eh, to pieminēs, bet komisijai ir jākļūst aktīvai un jāstrādā iniciatīva šajā jomā. Paldies! Paldies arī par šo pēdējo atbildi. Diemžēl gan jautājuma autors vairs nav no zālē. Gribēju jums sirsnīgi pateikties par jūsu uzstāšanos, par atbildēm. Tīpaši lielu prieku man sagādāja jūsu optimistiskais noskaņojums, jo bez optimisma mēs neko nevarētu panākt. Jums ir eh, daudz optimisma, novēlam jums panākums turpmākajos sešos mēnešos. Paldies! Dürfte ich Sie bitten, den Mehasi. Dārgie kolēģi, tie, kas vēl paliek zālē, eh, lūkšu jūs ieņemt vietas un pārējos doties ārā no zāles. Tālāk eh, vadāmās eh, bezpilota lidmašīnas. Džekija Foster ir mūsu ēna referente, tas ir mūsu nākamais darbkārtības punkts. Lūdzu, Džekija, tev vārds. Paldies, priekšsādātāji! Mums bija ļoti izsmeļošas diskusijas pirms dažām nedēļām par darba dokumentu. Pēc tam bija tikšanās ar ēnu referentiem. Tā bija ļoti konstruktīva sēde. Gribēju pateikties ēnu referentiem par viņu artavu. Tāpat jautājums tika apspriests arī Pilsonisko brīvību komitejā. Mans uzmetums vēl nav pārtulkots. Un tātad es varēju jau tikties ar referentu no Lība komitejas un atkārtojot tiem kolēģiem, kas tobrīd nebija klāt, mēs runājam par bezpilota lidmašīnu civilu izmantošanu. Es domāju, mēs lietosim vārdu drones, ja bezpilota lidmašīnas, nu ir te 16 dažādi termini, bet šķiet, ka šī definīcija visiem ir vissaprotamākā un tuvākā. Jāsaka, ka jau gadu desmitus tika izmantot šīs eh, bezpilota lidmašīnas jau 1935. gadā un ne tikai apvienotajā karalistē, tas tika izmantots militāriem mērķiem. Aviācija, protams, ir spērus milzu soļus uz priekšu. Uh, Jāsaka, ka mm, ir pieaudzis pasažieru skaits, ir daudz lidostu, aviācija tiek izmantot aizvien biežāk, tiek izmantotas arī bezpilota mm, līdmašīnas, raķetes, mm, šāviņi, tas nav nekas jauns, bet tagad bezpilota līdmašīnas tiek izmantotas arī komerciāliem nolūkiem. Tātad ir vairāks šo uh, lidaparātu kategorijas. Parlamentā nav bijis. Uh, precedenta, ko tad darīt, eh, domājot par bezpilotu lidmašīnu komerciālās lietošanas eh, paplašināšanos. Tieši tādēļ es uzņēmos iniciatīvu, jo kaut kas šajā jomā ir jādara. Jāsaka, ka Eiropā ir daudz ieguvumu un Eiropas Savienībā, apvienotajā karalistē, visās dalību valstīs mēs esam iesaistīti ražojot šādas lidmašīnas. Also usage in all of the member states and across Europe in these goods as well. Protams, būtu teorētiski iespējams arī pārvadāt preces ar šādām lidmašīnām. Mums jādomā, kā tirgu regulēt, tajā pašā laikā neuzliekot pārāk lielu regulējošo slogu. Mēs negribam arī paši zaģēt to zarus, kuru sēžam. Tātad vēlamies saglabāt mūsu konkurētspēju. Jāsaka, ka ir ļoti lielas bezpilota lidmašīnas, kas tiek izmantotas civilajā sektorā. Un tad ir arī tādas mazas, mazas lidmašīniņas, nu, ar kurām bērni var spēlēties parkā. Un mēs, protams, nevēlamies, lai bērni beigtu rotaļāties ar šādām mantiņām, bet eh, ir arī liels sektors, liela kategorija kaut kur pa vidu, un tajā ir vērojama ievērojama izaugsme. Pēdējo 15 gadu laikā, nu tagad arī burtiski sektors aug katru dienu arī šajā brīdī, kamēr es te runāju. Jāsaka, ka, piemēram, lauksamnieki var novērot labību, novērot savus laukus, ir iespējams veikt drošības inspekcijas, un aviācijā arī var izmantot bezpilota mazās lidmašīnas, lai pārbaudītu, piemēram, lielas lidmašīnas, ir iespējams uzlabot kododrošību, novērojot AS Un vai cilvēkiem tas pats īstenībā šīs lidmašīnas tiek izmantotas, bezpilota lidmašīnas, bezpilota lidaparāti, un mēs nevēlamies eh, kaut kādā veidā ierobežot to izmantošanu, bet vienkārši regulēt to, lai būtu attiecīga likumdošana tikos arī ar ieinteresētajām pusēm, ar dažādām organizācijām vai no nu civilās aviācijas iestādēm vai citām. Es tikos ar pārstāvjiem arī no Nīderlandes. Uh, no apvienotās karalists ar ražotājiem, arī ar MVU, ar pilotiem, ar uh, satiksmes uh, operatoriem. Nu, tā tad bija ļoti liels šo pārstāvu diapazons, ar kuriem sazinājos. Es, protams, tagad negribu sagatavot likumdošanu tikai, nu, likumdošanas pēc, Bet dalību valstīs ir jābūt kaut kādām konkrētām normām, protams, domājot arī par gaisa operatoriem. Nu, ir tādi mazi uh, lidaparāti, kas nelidos lielā augstumā, bet mēs šeit runājam par kopīgo aviācijas iestādi, kurā ir pārstāvēt Eiropas Savienība, kam vajadzēs to visu regulēt, un EASA arī. Uh, darbojas šajā komitejā. Tur ir pārstāvēts viss, eh, nu, gandrīz visas pasaules valsts, arī tā skaitā amerikāņi. Un man bija arī ļoti konstruktīva tikšanās ar EF un citu uh, organizāciju pārstāvjiem, kad bijām februāra mēnesī Vašingtonā. Un jāsaka, ka viņu pieeja ir nedaudz atšķirīga no mūsējās. Mums, protams, vajadzētu saprast, ko darīt šajā kontekstā, un es domāju, ka ir jāizskata katrs gadījums atsevišķi. Tehnoloģija iet uz priekšu septiņūdžu zābakiem, Un ja ir, piemēram, šāds 150 uh, kg smags lidaparāts, kas uh, var nolidot x augstumā, y attālumu, bet varbūt nākamā nedēļa jau būs 50 kg smags lidaparāts, kas uh, varbūt lidos vēl augstāk un varēs nolidot lielāku attālumu un uh, regulējušās iestādes to visu uh, aplūko ne tikai individuāli, bet uh, tās varētu grupēt vai tipizēt, eh, tātad domājot par dažādu līdzekļu tipāžiem, tos kaut kādās grupās sadalīt. Nu, beigās tā ir kā eh, diskusija, kurš bija pirmais vista vai ola, tā tad mums ir nepieciešams regulējums, lai, piemēram, ražotāji varētu ražot to, kas viņiem ir jāražo. Bet mēs nevēlamies, lai regulējums būtu pārāk eh, piņķerīgs un kavējošs, tas nedrīkstētu sasiet kājas un rokas ražotājiem. Tas ir par ražošanu. Protams, tai ir jābūt regulētai, ir jābūt uh, labiem standartiem un jāsaka, ka šādas preces, ko mēs ražojam, tiek eksportētas uz visu pasauli. Un, protams, mēs vēlamies, lai tas viss nāk par labu arī mūsu pilsoņiem, kas dzīvo Eiropas kontinentā. Protams, galvenais eh, atslēgas vārds ir drošība, ir uh, lidaparāti jāizmanto drošā veidā, tāpat cilvēki, kas ir šo uh, bezpilotu lidmašīnu lidaparātu operatori, viņiem ir jābūt ļoti labi izglītotiem un apmācītiem, labākiem speciālistiem, ir jābūt attiecīgiem certifikātiem un jāsaka, kam tad šie lidaparāti piederēs, ir jābūt licencei, certifikātam, ka šis cilvēks vispār ar tādu lidaparātu drīkst rīkoties. Un, protams, ir jāskatās, kas tad strādās ar šiem lidaparātiem, kas tos vadīs. Ja jūs vadāt bezpilota lidaparātu, piemēram, virs uh, kviešu lauka, nu tad varbūt tur nevajag šausmīgi daudz cilvēku iesaistīt. Uh, Un zemniekam varbūt nevajadzēs kaut kādu šausmīgu kvalifikāciju, lai to vadītu, ja viņš gribētu novērot vienkārši to, kā aug viņa kvieši, bet ja, piemēram, eh, virs futbola stadiona šāda bezpilota lidmašīna tiks palaista, nu, cilvēkam, kas eh, to vadīs, ir jābūt eh, ļoti augsti kvalificētam un attiecīgi apmācītam, lai viņš varētu ar to rīkoties. Ir jābūt tad arī ar reģistrētiem cilvēkiem, kas uh, izmantos uh, bezpilotu lidaparāts, un viņiem ir jābūt tad vienīgajam, kas varēs tos vadīt attiecīgajos apstākļos. Un, ja, piemēram, bezpilota lidaparāti tiek izmantot arī mežugunskrēku gadījumā, tad arī ir jābūt attiecīgai reģistrācijai un jādomā arī par datu aizsardzību un privātumu nenoliedzami. Visās dalību valstīs īstenībā ir pietiekami daudz likumdošanas, eh, lai to varētu garantēt, un arī datu aizsardzības likumdošana ir spēkā Eiropas līmenī. Dalību valstīm vienkārši tā ir jāievēro. Un, ja ir kādas problēmas, tad tās ir jārisina, un, eh, ja ir paziņojumi par eh, šo privātumu pārkāpumu, tad, protams, tiesību sargājušiem iestādēm tas viss ir jārisina. Es esmu patiešām pārliecināta, ka mēs to varam eh, darīt, varam risināt, mēs to īstenībā jau darām tagad. Ir jāievēro tā, tā drošības standarti, un es ceru, jums tas liksies labs, pārdomāts ziņojuma uzmetums, gribēju būt pēc iespējas tiešāka, neizmantoju tur liekvārdību, jo tas ir vēstījums, ko gribam uh, paust uh, dalību valstīm, aģentūrai. Mēs esam ambiciozi, mums ir uh, jābūt tādai starptautiskai nostājai, un ja mēs to visu panāksim, tad mēs patiešām varēsim uh, rēķināties ar panākumiem, mums ir jādomā plašākās kategorijās, un tas tad nāks par labu gan izmantotājiem, gan ražotājiem, un cilvēki visā pasaulē varētu būt no nu, tikai ieguvēji izmantojot šādus te bezpilotu līdzaparātus. Paldies! Dēdra Klūna, lūdzu, paldies! Paldies, ja drīkstu izteikšos Musilenko kunga vārdā. Viņš, diemžēl, kā ēnu referents nevarēja ierasties. Šodien ir 14. jūlijas Francijas svētki, līdz ar to viņš eh, palika dzimtenē. Correctly. <laughs> And so, uh, first of all, ceru, ka pateikšu visu, ko viņš gribēja pateikt, eh, pietiekam pareizi. Uh, Tātad ēnu referents augstu vērtē Fosters kundzes ziņojumu, viņš ir pateicīgs viņai par sadarbību, par to, ka ēnu referents tikšanās norisinājās tik konstruktīvā gaisotnē. Un te ir arī minētas visas svarīgākās elementi, visas svarīgākās komponentes, kas būtu jāņem vērā Eiropas komisijai Protams, šeit ir eh, jārunā gan par militāro, gan par civilo bezpilota lidaparātu izmantošanu. Runājot par satirisko pusi, ir jābūt nodalītai šai komerciālai izmantošanai no cita veida izmantošanas, un lielākajās problēmas tas varētu radīt pilsoņu privātuvam un drošībai, Un ir jānodala arī tāds bezpilota lidaparāti, kas lido zemāk par 500 pēdām no tiem, kas lido lielākā augstumā. Un visas kategorijas šeit ir jāņem vērā, un 150. panta svītrošana būtu labākais ilgtermiņa risinājums. Bet ēnu referents ir patiešām noraizējies par um, dalību valstu kapacitātiem, vai tās visu varēs paveikt pietiekami ātri. Un galvenokārt eh, kolēģis ir pievērsies 19. punktām, ir jāprecizē eh, svarīgākās detaļas likumdošanā, mums ir jādomā, kā arī paplašināt aptvērumu un visu beidzot. Mums ir uh, jārīkojas ātri, mums ir jābūt pirmajiem uh, šajā kontinentā, kas varētu šo sektoru atbalstīt, lai tajā būtu vērojams uzplaukums, lai tas būtu regulējums, eh, regulēts un lai mēs nepalaistu garām šo lielisko iespēju. Zemkas kungs, lūdzu. E, więc ja chciałem e, bardzo podziękować e, za tę pracę, którą tu. Priekšsādātājs vēlētos sākumā pateikties Fosters kundzei par izcilo darbu. Mums visiem uh, ir skaidrs, ka šis darbs nav tikai ļoti svarīgs kā tāds, bet uh, visi, kas uh, strādā pie šī ziņojuma, zina, ka tas ir kā piedzīvojums, jo mēs šeit uh, pieskaramies tādai jomai, kas Eiropas Savienībā nav skatīta, un mēs esam tādā neiepazītā teritorijā. Un Man nav komentāru par ziņojuma saturu. Un šis ziņojums labi saskana ar Eiropas Savienības politiku, tādu politiku, kurai ar laiku ir jāveicina šīs civilās aviācijas jomas attīstība. Tajā pašā laikā man ir trīs komentāri. Pirmais. Pirmais attiecas uz to, ka, tā kā mēs to labi zinām, dažas dalību valstis Eiropas Savienībā cenšas reglamentēt šo jomu, dažas dalību valstis pie tā strādā, bet ir citas dalību valstis, kas vēl neko šajā jomā nodarījušas. Manuprāt, tas ir jautājums, kuru mēs varētu pārcelt uz Eiropas līmeni un kurā Eiropas Savienībai vajadzētu būt aktīvākai. Divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka nav pietiekamas saskaņotības un tas var novest pie tādas situācijas, ka nav iespējams veikt pārobežu darbību. Un vēl regulējuma iztrūkums Eiropas Savienībā uh, mums padara sarežģītu pastāvošo certifikātu atzīšanu. Nu, un kā jau mēs eh, referentu sanāksmē ar Fosters kundzi to norādījām, mēs vēlētos, lai būtu lielāka uzmanība pievērsta IKO darbībai. Un tieši saistībā ar šīm bezpilota gaisa kuģiem. Uh, Un tieši no visām aģentūrām ICAO šajā jomā spēlē vislielāko mm, lomu un bija seminārs eh, tieši veltīts eh, bezpilota gaisa kuģiem. Un eh, ICAO bija vienīgā Eiropas organizācija, kas civilās aviācijas jomā jau mm, ir saņēmusi mandātu un var veidot kopīgo politiku šajā jomā. Līdz ar to, es domāju, būtu liederīgi izmantot šīs aģentūras iespēju. Un vēl Fosters kundze jau par to runāja. Mm, tieši par personas datu aizsardzību es piekrītu tam, ka dažādām dalību valstīm ir savi noteikumi, savas iekšējās sistēmas, un ka dronas var pārkāpt šo privāto datu aizsardzību. Šos datus var iegūt dažādos veidos, dažādos ceļos, bet mm, es vēlētos, lai tiktu pārskatīti šie valstu nacionālajie noteikumi, lai mm, pārbaudītu, vai tie ir adekvāti, at, atbilstīgi šai jaunajai tehnoloģijai un šaim jaunajām iespējām iegūt eh, personu datus. Un ceturtais punkts, kas man ir ļoti svarīgs, kaut arī es to minu kā pēdējo, mēs Eiropas Savienībai ļoti bieži prasām, mm, kas tad ir eh, legāls, kas ir tā saskanīgs ar tiesībām, bet ir arvien vairāk iespēju izmantot bezpilota gaisa kuģus nelegālā veidā. Un ja mēs uh, domājam par nākotnes perspektīvām, tad varētu izrādīties, ka šie bezpilota gaisa kuģi varētu tikt izmantoti teroristu uzbrukumiem, un mums ir jāpadomā, kā mēs varētu reaģēt šajā situācijā, kad bezpilota gaisa kuģi tiktu nelikumīgi izmantot, bet kopumā ziņojums ir ļoti labs un es jums par to sirsnīgi pateicos. Danke sehr, jetzt Matis. Paldies, tagad Matis un Miltenbergs. Eh, ik wil op mijn beurt collega Foster bedanken voor. Paldies, priekšsādātājs vēlētos pateikties Fosters kundzei Paldies par ziņojumu. Tas sniedz ļoti labu pārskatu par eh, bezpilota gaisa kuģu vidi. Bet manā ieskatā priekšsādātāji nav pietiekama regulējuma attiecībā pret Mm, situāciju, un mums Eiropas parlamentā ļoti ātri vajadzētu noteikt precīzus noteikumus aviācijas pakotnē, un mums tas ir jādara kopā ar padomi. Ir pieci svarīgi punkti šajā ziņojuma projektā, kuri vai nu nav vispār minēti, vai arī nepietiekami izvērsti. Tātad ir jābūt izējas eh, punktam, sākuma punktam, kas jānosprauž dronu jautājuma regulācijā. Un šīs operācijas tiktu balstītas uz uh, riska vadītu pieeju. Un man jautājums Fosters kundzei, kāpēc ASA pieeja konkrētāk netiek minēta jūsu dokumentā? Es pats nesmu brīts un es arī varbūt nes saprotu britu humoru, man ir eh, nīderlandiešu humora izjūta, bet es vēlētos eh, precīzējumu par šo spēcīgo regulējumu, kas eh, šajā jomā varētu būt pārāk mm, daudz priekš apvienotās karalistas. Un otrkārt, ja mums gaisa telpā parādītos bezpilota gaisa kuģi, mums vajadzētu parūpēties par aizsardzību, uh, un par eh, privāto dātu aizsardzību kā tādu, ko mēs pieņēmām. Un, eh, lai attīstītu dronus, ir jāgūst eh, sabiedrības atbalsts, tāpat kā Google programmās, kad ir, ir jābūt profesionālai pieejai dronu jomā, un datu aizsardzība ir viens no mūsu uzdevumiem. Un tad arī par dronu izsakojamības jautājumu. Mm, ID mikroshēmās var ļoti labi sasaistīt dronus ar operatoru, un operatoram visu laiku ir jāuzņems uz atbildība dronas izmantošanas laikā. Tad nākamais punkts. Jums vajadzētu paraudzīties uz pastāvošā regulējuma izmantošanu dronu jomā. Tur ir zinām ierobežojumi. Un pēdējais aspekts mums ļoti ātri vajadzētu mm, iesaistīt uh, pētniecību un attīstību, lai izvairītos no kādiem konfliktiem ģeogrāfiskas um, lokalizēšanas jomā, lai nebūtu tā, ka dronas pārāk tuvu pielido lidostām vai citiem objektiem. Mums ir jāaizsargā drons arī no ļaunprātīgas izmantošanas un es tūlīt arī noslēgšu priekšsādātāji cilvēki runā par šo dronu izmantošanu, bet eh, šobrīd es teikšu, ka priekš, priekšlikumi nav īsti pareizi, bet mums ir jāstrādā kopā ar Fosteras kundzi, ar ēnu referentiem, un es ceru, ka mūsu pārspriežu noslēgumā uh, mēs varēsim nonākt pie pozitīvas attīstības Eiropas dronu politikā, nevis revolūcijas, un mūsu komitejas uzdevums ir sniegt skaidras vadlīnijas komisijai un strādāsim ātri pie tām. Mums ir jāparūpējas par to, ka nepieciešamās frekvences ir drošas un ir jāpiekrīt iepriekšējiem runām, ka mums ir uh, jāstrādā pie standartu mm, saskaņošanas un ātri. Eiropai ir mm, sava loma spēlējama dronu pārvaldīšanai, mums ir nepieciešami skaidri noteikumi to civilai izmantošanai, un tas var palīdzēt Eiropai sasniegt nu, īstenu izaugsmi un uzticamību. Rīna Konežna. Paldies, tagad Katarīna Kuņēčina. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties referentei Viņi ir aptvērusi diezgan uh, plašu jautājumu loku šā, savā ziņojumā, un tas noteikti būs lielisks pamats, uh, lai strādātu pie šī ārkārtīgi interesantā jautājuma par dronu, ja bezpilotu lidmašīnu izmantošanu. Ja mēs vēlamies veicināt izaugsmi un veicināt uh, dronu civilajā aizsardzībā, tad viens no jautājumiem ir datu aizsardzības jautājums. Gan saskaņā ar dalībvalstu konstitūcijām, gan arī saskaņā ar ar 8. pāntu pamatiesību hartā un 16. pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Es domāju, ka mums ir jāpatur prātā, ka runa ir par jaunu aviācijas tehnoloģiju. Tā nav rotaļlieta. Nu, kā vismaz to piedāvā daži ražotāji. Tas ir ārkārtīgi bīstams instruments, kur var arī ļaunprātīgi izmantot. Un tā kā tehnoloģijas attīstās ar vien straujāk, tad pateicoties inovācijām, um, izmaksas samazinās un šīs instruments kļūst ar vien bīstamāks un pieejams ar vien lielākam skaitam cilvēku. Tieši tāpat kā ar automašīnām, medikamentiem un citām uh, precēm mums ir jāreglamentē šī joma. Mēs jau esam redzējuši gadījumus, kad droni tiek izmantot, lai uh, uzraudzīt kādas teritorijas un uh, iegūt attēlus, kas uh, varbūt nav likumīgi, jo neviens jau, protams, nepieņem, ka viņš varētu tikt šādā veidā novērots. Ja mēs runājam par privātām teritorijām, tad, protams, ir, ir iespējams uh, slēpties aiz logiem un durvīm, bet dronu gadījumā nav iespējams uh, sevi aizsargāt. Un uh, publiskajā tāpā mums jau šobrīd regulāri novēro, novērošanas kameras, un uh, tas ir cieši saistīts ar uh, dronu lietotāju identificēšanu. Es, protams, neesmu par to, ka mēs paplašinām uh, privātumu noteikumu izmantošanu, bet es domāju, tas, ko mēs varētu harmonizēt, lai arī varbūt tas būtu grūti šobrīd, uh, ir eh, dažādu drona operatoru identificēšana, jo tādā gadījumā cilvēks varētu um, vērsties pret uh, šādiem um, privātumu pārkāpējiem, pieprasīt kompensācijas, un es domāju, ka to mēs varētu panākt, um, piemēram, ar to, ka mēs pieļaujam lešanu tirgu tikai tādiem droniem, kas ir saskaņā, kas darbojas saskaņā noteiktiem principiem. Nu, varbūt sākotnēji mēs varētu izmantot tādu kā licenšu sistēmu. Šīs licences varētu tikt iebūvētas dronos, un tad ar īpašu signālu palīdzību mēs varētu identificēt. Tāpat kā ar automašīnām, tātad mums būtu numurzīmes, un mēs varētu tās vienkārši uh, identificēt un attiecīgi ierakstīt reģistrā, un uh, reģistrus varētu izmantot personu datu aizsardzības iestādes. Es saprotu, ka šāda identificē, identificēšanas tehnoloģija vēl nav pietiekami izplatīta, un varbūt, ka šobrīd to būtu grūti um, ieviest. Bet vispirms strādāsim pie fiziskas identificēšanas, un pēc tam radīsim fleksiblu likumdošanu un uh, ar jaunu tehnoloģiju palīdzību, pieļaujot tātad šādu masveidu ražotni, ražošanu, mēs varētu uzlikt par pienākumu uh, iebūvēt pārraidītājus. Tātad droni tiktu piereģistrēti, bet arī par to vēl varētu diskutēt. Vēl viens interesants jautājums, par kur vēlos runāt, ir lidojuma aizlieguma zona. reģistrs koordināt, reģistrs noteikti koordināts, kurās, teiksim, būtu aizliegts eh, pārlidot ar droniem un vajadzētu nodrošināt, ka šīs zonas tiek ievērotas. Un līdz ar to mums izdotos atrisināt arī problēmu, kur nu pat pieminēja kolēģis. Proti, droni ļaunprātīgi izmantoši tādās jomās, kur m, mm, tas varētu radīt katastrofāls sēks. Tātad vēlreiz vēlos teikt, ka eh, šīs ziņojums ir lielisks pamats turmākajam darbam. Lielas paldies referentē, bet es domāju, ka mums vēl ir ļoti daudz darba pie šī jautājuma, un komisija arī jāsaprot, ka, lai arī mēs visi piekrītam tam, ka um, droni ir, un tie būs arī turpmāk, pašreizējā likumdošana ir nepietiekama, un tas var radīt draudus nākotnē. Paldies! Danke sehr, jetzt George Bach. Lielas paldies, tad Ričards uh, eh, Bahs. Jā, paldies. Arī es vispirms vēlētos pateikties kolēģei Džekijai Fosterai par ļoti visaptvarošu un svarīgu ziņojumu. Viņi ir uh, pieminēja vairākus punktus un jāsaka, viņa pievērsusies tiem ļoti pozitīvi. Es domāju, ka mums ir jāveicina ekonomiskā attīstība, to nevajadzētu bremzēt, bet vienlaikus ir jānodrošina privātuma aizsardzība. Es arī domāju, ka mums ir jāpieņem lēmums Eiropas līmenī. Mēs nevaram pieļaut to, ka ir tāda sadrumstalotība, un tāpēc šāda pieeja, manuprāt, ir pozitīva. Kopumā um, man ir pieņemams arī šīs 150 kg princips, no kur mēs atsakamies. kad, ka mēs ievēram šo 150 kg eh, principu un ir jādomā par šīm nekomerciālajām aktivitātēm. Ir ļoti daudz gadījumu, kad mēs to varam izmantot reģionālā līmenī. To var eh, izmantot, piemēram, kā uh, lidmašīnu modeli vai uh, tīri sporta nolūkā. Ja mēs atsakamies no 150 eh, kg, tad attiecīgi šie mm, lidmašīnu modelīši arī būs EAS aptvērumā, un es noteikti iesniegšu arī eh, grozījumu šajā jautājumā. Es domāju, ka tas nebūs kontroversāls jautājums, jo, kā jau es teicu, runa ir par nekomerciālām brīvā laika aktivitātēm. Kopumā man pilnībā apmierina šis eh, priekšlikums, un ir ļoti svarīgi um, ļaut parlamentam teikt savu vārdu ar šo iniciatīvu. Paldies! Liels paldies! Kristīna Rivodelāna. Paldies! Vispirms liels paldies referentei par iepazīstināšu ar šo tēmatu un par šo īpaši svarīgo tēmatu civilējai aviācijai un nu, pēdējā laikā dronām ir ļoti strauja attīstība notikusi un ir svarīgi, lai Eiropas Savienība pievērstos šai uh, tēmai, izmantojot aviācijas pakotni. Daudz priekšlikumu ir pareizi. Vispirms ir pausta nepieciešamība noteikt regulējošo satvaru uzņēmumu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanai šajā sektorā. Drošības jomā ir nepieciešams noteikt kontrolas noteikumus un paplašināt Eiropas drošības aģentūras prerogatīvas konkrēti dalību valstīs, kurās nav kompetentās iestādes šajā jomā. Es vēlos teikt, ka pieejai nevajadzētu būt pilnībā liberālai. Ja ir jātīsta šīs lietas, nedrīkst aizmirst drošību, aizsardzību un privātās dzīves aizsardzību. Tas ir ļoti svarīgs punkts, kas ir, kam jābūt prioritāram un uh, Mm, svarīgi, lai nacionālās iestādes varētu veikt kopīgu darbu, iegūstot un nosraidot informāciju, aizsargājot arī pilsoņus. Un mm, šīs eh, sistēmas ir pilnībā jāiekļauj avio paketei, lai veidot atbilstīgu pamatu turpmākai temata virzībai. Paldies! Un te letzis Jens Nielsen. Jens Nielsen. Tack så mycket, eh, herr ordförande, och tack eh, rapportören för eh, den här. Paldies priekšstādātāji, paldies referentai par šo ziņojumu projektu. Es domāju, ka tas ir izcils. Un es domāju, ka tas ir visnotaļ visaptvarošs, tas arī parāda situāciju un tā ir laba lieta. Es tāpat kā citi runātāji uzskata, ka šis ir īstais brīdis, lai virzītos uz priekšu Eiropas regulējuma jomā, sasniegt kopīgu visaptvarošu regulējumu. Es domāju, ka 150 kg slieksni vajadzētu novērst. Mums ir nepieciešami kopīgi noteikumi, un tā arī būtu jāstrādā. Mēs bijām uh, Varšavā pirms pāris nedēļām, un mēs runājām par dronām tieši šīs vizītes laikā, un ēnu referents arī bija uh, kopā ar mums. Un, uh, Mums tika paskaidrots, kā notiek darbs, ka ir dažādas kategorijas, ir lielās dronas, kuras vajadzētu ietvert tajā pašā regulējumā, kur ir gaisa kuģi, un tad ir eh, vidējā un mazā izmēra dronas, un tas ir tas, kas mums būtu jāregulē. Mums ir jābūt arī kopīgam regulējumam rūpniecības eh, vārdā, tā lai tā varētu atbilstīgi darboties. Tātad jābūt pareizai pieejai, un jāatcerās, ka mēs runājam par svaru. Kamdēļ tā? Jo ir tādas mazas mm, rotaļlietas, ja tā var izteikties, un tās nevar pārvadāt, piemēram, eh, bumbas, kā to varētu darīt lielākas dronas, bet ir arī mm, transporta kameras šajās mazajās mm, tā kā spēļlietu bez maz vai dronās, un te jau arī citi tematikā privātie dati. Uh, integritātes aizsardzību un tā tālāk. Un runājot par šo priekšlikumu, es domāju, ka tas vēl turpmāk tiks uzlabots, pateicoties grozījumiem, kas tiks atbilstīgi iesniegti. Un tas ir veids, kā mums nosūtīt uh, signālu komisijai, parādīt savu viedokli un parādīt to, kā mēs to saskatām sasaistē ar aviācijas pakotni. Paldies! Danke sehr und für die Kommission. Lielas paldies un tagad vārds komisijas uh, vārdā. Thank you. Thank you very much. Chairman, Madam Foster. Jūs paldies. Paldies priekšsēdētāji Fosters kundze. Vispirms es pateicos par lielisko ziņām, kurā tiek uzsvērti eh, svarīgākie jautājumi drona tirgu. Mums ir jāsavieto eh, drošums, eh, privātums un vīdes aspekti vienotā likumdošanas ietvarā. Un, kā jau referenti uzsvēra, nemazāk svarīgi ir tas, kā mēs varam nodrošināt to, lai noteikumi būtu proporcionāli riskam. Un es vēlētos papildināt ar vēl vienu izaicinājumu, vai mēs varētu pātrināt likumdošanas procesu, jo uh, nozars pārstāv vēlas harmonizētas noteikums pēc iespējas ātrāk. Komisija strādā pie drošības pasākumiem um, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar droniem, un tā būs daļa no aviācijas pakotnes, kā jau jūs piedāvājāt, kas tiks pieņemt līdz gada beigām. Tālāk eh, viss ir atkarīgs no likumdevējiem un tā, cik ātri viņi strādās. Vienlaikus EASA detalizētāk strādā pie drona prasībām. EASA arī proaktīvi darbojas starptautiskajā likumdevēju eh, jomā, kur jau tika pieminēt vairākas reizes Pirmās konsultācijas par uh, konkrētiem dokumentiem notiks pirms uh, vasaras atvaļinājuma laika, un EAS strādās uh, darbu pie šiem dokumentiem līdz gada beigām. Uh, trešā joma - komisija koordinēs ar nozars pārstāvēm, lai izstrādātu nozars uh, standārdus, jo ir nepieciešams skaidrs norādes uh, par to, uh, kādiem um, darbības standartiem ir šiem droniem jāatbilst. Un, uh, IKO arī tika pieminēta, un mēs, protams, arī ļoti aktīvi darbojamies un sadarbojamies šajā jomā un e, e, cenšamies e, palīdzēt IKO. Drona tehnoloģijas ir izaicinājums, bet tas ir arī daļa risinājuma. Jūs jau teicāt, drošība, gaisa satiksmes pārvaldība, par to visu ir jādomā. Ir jādomā par pavisam konkrēti par dronu identificēšanu un jānorāda uz tām zonām, kuras, eh, kurām, kurās droni nevar pārlidot. Lidostas, eh, kodola instalācijas, eh, valdības iestādes un ēkas, kā jau pieminēja Fosters kundze, mums ir jācenšas nodrošināt dronu identificēšanu un mums ir nepieciešama ģeo ierobežošana. Uh, lai nodrošinātu ne tikai drošību, bet arī eh, privātumu, jo policijai un ikvienam pilsonim būs vienkāršāk identificēt ikvienu dronu, kas eh, pārvietojas eh, viņu tūmā. Un ir jādomā par zonām, kurās nebūtu atļaut šādu dronu lidošanu. Tālāk par finansējumu. Lai iestrādātu to gaisa satiksmes Eh, pārvaldības sistēmā. Mēs strādājam pie kopīgas eh, tehnoloģiskās eh, iniciatīvas, lai ieslē, iekļautu dronus īpašā masterplānā. Ir paredzēts piešķirt 40 miljonus eiro sākotnēji, un, ja nepieciešams, komisija pareizēs arī papildus līdzekļus. Un mēs domājam arī par tehnoloģiskiem risinājumiem, piemēram, cēnu Void un citas sistēmas, jo droni izmantos uh, gaisa telpu, uh, to pašu, kur izmanto vispārēja aviācija, un te ir jautājums arī par finansējumu kapacitāti. Noslēgumā komisija uh, apsveic Tran komiteju un referentu par šo pamatīgo ziņojumu un paldies arī transporta komitejai par atbalstu komisijai. Daudz no mums, protams, strādās ļoti aiz, lielā aizņemtībā, bet par to priecājamies. Paldies, paldies, un tagad vārds vēlēs Džekijai Fosterai. Paldies. Um, es saprotu, ka kolēģiem no ETP ir savs viedoklis. Ja runājam par militāriem mērķiem, militāro aspektu, uh, Mēs nedomājam tikai par precizēšanu, un mēs īstenībā te nerunājam par militāro uh, dronu izmantošanu. Bet es augstu vērtēju referenta uh, komentārus, ko nolasīja viņu kolēģi. Un ja runā par 150 not old fashioned, but quite some time ago, somebody had come up with. Ja runājam par 150 gramiem, eh, jā, nu, protams, tas vairs nav piemēroti, un um, viņš piedāvā šo svaru svītrot, jo, protams, tehnoloģija ir manām attīstījusies. Un runājot par iespējām, par to, ka ir jārīkojas nekavējoties, protams, protams, jums ir pilnīgi taisnība, tā tas ir un ar kolēģiem no SD grupas mums bija ļoti veiksmīgas diskusijas ar ēnu referentiem, un es augstu vērtēju viņu izteikumus. Es nezinu, kā tas izskatās citās valodās, esmu iepazinusies ar dokumentu tikai angliski, bet Kolēģi pieminēja atsaucis uz pamat dokumentu. Es nezinu, kā tur ir. Uh, tur ir minēta ECAO organizācija vai kāda cita, bet, protams, komisijai pilnīgi taisnība. Ja runājam par datu aizsardzību, vairāk kolēģi to pieminēja, jums ir pilnīga taisnība. Dalība valstīm ir eh, jāīsteno normas un regulējums Nav jau tā, ka šie regulējumi būtu tādi ļoti vaļīgi attiecībā uz datu aizsardzību un privātumu. Eiropas Savienībā spēkā ir konkrēti līkumi par datu aizsardzību, par privātiem datiem, un mēs vēlamies patiešām precizēt dalību valstu atbildību. Rēģējot uz kol Alde kolēģi izteikumiem. Uh, es nebiju pārāk droša, ko es gribētu pateikt. Tā tad jādomā par šo uz risku balstīto pieeju. Jūs teicāt, ka ir jāņem vērā civilās aviācijas iestāde, un, protams, ir arī dalību valstu iestādes. Un, uh, vai tās kontrolēs eh, šos dronus, kas lido 400 pēdu augstumā. EASA īstenībā ir eh, galvenā atbildīgā organizācija, un Eriks Džorijs taču pārstāv to arī startautiskajā komitejā. Un īstenībā tas eh, tekstā ir pieminēts visai nepārprotami. Ja runājam par ražošanas standartiem, arī par to ziņojumā ir runāts pieminējāt finansējumu. Un es pieminēju um, apvārsni 2020 un citus uh, instrumentus. Un kolēģi no Cēsāra iepriekšējā sēdē arī bija klāt un ir ļoti patīkami dzirdēt, ka viņi ir gatavi piešķirt arī šim projektam finansējumu. Es domāju, ka izskanēja uh, vissvarīgākais, un, protams, drošība ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kā jau jūs minējāt. Es tagad eh, neiedziļināšos detaļās. Protams, eh, šim, eh, šim lidaparātam jābūt lielam, lai tas varētu radīt milzīgu kaitējumu. Un, protams, viss attīstās, un ja mēs runājam par uh, dalību valstīm par lidaparātiem, kas ir krituši šie bezpilota lidaparāti, tie var nodarīt pat kaitējumu, jo tie ir relatīvi mazi pēc saviem izmēriem. Mēs zinām, ka to visu var izmantot arī militārās zonās. Drošība, drošums, Mēs par to visu esam pietiekami daudz domājuši, bet runājot par eh, precīzām definīcijām, mums ir jāgaida arī komisijas reakcija. Es domāju, mums kā komitejai tagad nevajadzētu pārāk iedziļināties detaļās, jo īstenībā regulējošās iestādes regulātori spriedīs, ko tad darīt un kādi standarti ir jāpieņem. Ja mēs runājam par ražošanu, es taču teicu, viss, kas ir ražots Eiropas Savienībā vai tiek tajā importēts, tam ir jāatbilst konkrētiem drošības noteikumiem un ir, būs arī marķējums, un tātad būs attiecīgs marķējums, ja šie produkti būs importēti. Ja mēs runājam par licencēm, reģistrāciju, atļaujām, mēs vēlamies to visu regulēt un ir jābūt visai Eiropas pieejai. Komisija man noteikti piekritīs, ka dalību valstis jau ir īstenojušas konkrētas normas attiecībā uz mazākiem bezpilotu lidaparātiem, un mums ir jābūt tādai plašākai pieejai, plašākajam apsvērumam, lai visas dalību valstis tas pārklātu, un es ceru, ka komisija gal galā piedāvās attiecīgu pakotni. Nu, ja esmu kaut ko piemirsus, manu biroju durvis vienmēr ir plaši vaļā, varat pie manis ierasties, par to diskutēt un. Mums patiešām ir uh, jāparūpējas, lai visas svarīgākās detaļas, komponentes šeit tiktu iekļautas. Septembrī mums ir paredzēta nākamā ēnu referenta tikšanās, un paldies visiem, paldies arī komisijai. Dank. Paldies! Grozījumi ir jāiesniedz līdz 22. jūlijā pusdienas laikam, balsosim 15. septembrī, plenārsēdē oktobrī 2015. gadā, 2. Uh, oktobra plenārsēdī. Esam beiguši darbu šo priekšpusdienu, tiksimies uh, šodien 15. ar Patu Koksu, Kurtu Bodevigu un citiem darba kārtības punktiem. Paldies!